Good afternoon. Sveicināti, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, Lībe komiteja. Atsāk savu darbu pēc šorīt pārtrauktās sesijas. Mēs turpinam darbu, tā kā tas ir paredzēts darba kārtībā ar 11. darbkārtības punktu ar Ungārijas prezidentūras secinājumiem par iekšlietu un tieslietu jomas jautājumiem. Un par to, kā norit sārunas par patvēruma meklēšanas likumdošanu. Tātad šonadēļ tas ir mūsu paveicamais darbs. Ja tas ir saistīts ar secinājumiem, eh, beidzas Ungārijas prezidentūra. Un eh, šeit mēs varēsim būt priecīgi sveikt divus Ungārijas valdības pārstāvus, kas pārstāv Eiropas padomi. Mēs esam ļoti pagodināti par jūsu klātbūtni un nepacietību gaidām uh, jūsu prezentāciju par uh, secinājumiem. Un uh, Tibors Navraksis uzstāsies pirmais, viņš ir premjerministra vietnieks un pārvaldes un tieslietu ministrs, un pēc tam uzklausīsim arī iekšlietu ministra Sandora Pinteras uzstāšanos. Lūdzu, Praks kungs, jums vārds pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pirms sešiem mēnešiem, 26. janvārī, man bija tas gods uzstāties jūsu komitejā un sniegt jums uh, ievadu, iepazīstinot jūs ar Ungārijas prezidentūras darba mērķiem. Un tagad seši mēneši ir pagājuši, un Ungārijas prezidentūras beigās esmu priecīgs paziņot, ka mūsu galvenās prioritātes ir izpildītas. Mēs esam sasnieguši mūsu plānotos mērķus. Ar jūsu laipnu atļauju vēlētos uh, iziet cauri pašiem galvenajiem punktiem, un acīm redzot, es ar prieku arī uzklausīšu jūsu jautājumus, uz kuriem labprāt atbildēšu. Tad, kad mēs veidojām savu prioritāšu sārakstu tieslietu jomā, tad eh, galvenais uzsvars tika likt uz cilvēku faktoru. Un Mēs uzskatījām, ka pakalpojums sniegšana Eiropas pilsoņiem ir visa centrā. Visi vēlamies dzīvot tādā Eiropas Savienībā, kas ir ļoti tuva saviem eh, pilsoņiem un ir pilsoņiem draudzīga. Lai šos mērķus varētu sasniegt, Ungārijas prezidentūra ir izmantojusi visus ieročus, kas ir tās rīcībā. Un jāatzīmē, ka eh, tas ir darīts arī pietiekami veiksmīgi lielāks uzmanības pievēršana pilsoņu pamattiesībām un šo tiesību respektēšanu un garantē cilvēktiesību harta. Un tas, kā šīs uh, tiesības ir izklāstītas un tas, kā tās tiek uh, realizētas praksē, ļauj mums arī secināt, cik uh, veiksmīgi mēs esam šajā jomā un palīdz mums meklēt tālākus veiksmīgākus risinājumus nākotnē. Un šī iemesla dēļ mēs aizsākām politiskās debates neformālajā padomē, padomas sēdē janvārī par to, kādā veidā Eiropas politiskās institūcijas, vispirms jau padome, var garantēt to, ka pamattiesības tiek konsekventi, pastāvīgi aizsargātas atbilstošā līmenī. Maijā pieņēmām e, formālos padomas secinājumus par šo jautājumu. Un paralēli tam mēs pieņēmām arī direktīvas par uh, e, pamatiesību hartas piemērošanu. Eiropas Savienības eh, darbība un priekšrocības, ko dod sadarbība Savienības ietvaros, ir kļūsi saskatāmāka mūsu pilsoņiem. Tādos gadījumos, ja eh, mūsu aktivitātes ir eh, tādas koherentas, tuvu cilvēkiem atrodošas, saprotams un taustāms. Eiropas saimnības pilsonība kļūst par universālām tiesībām, un tas ne tikai nozīmē, ka uh, cilvēkiem ir iespējas realizēt šīs viņiem dotās tiesības, eh, taču tas savā veidā rada arī tādu kopības sajūtu starp Eiropas pilsoņiem. Un tā nav tikai politiska vai tiesiska dimensija, bet tā ir arī kopienas kopējā vērtība. Eh, par šo jautājumu tika runāts Eiropa padomē janvārī, kad mēs aplūkojām komisijas ziņojumu par Eiropas pilsonību. Vēl kāds jautājums, kas ir saistīts ar pamatiesībām, ir Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Uh, Mēs uzsvērām, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, turpināt šo te pievienošanās procesu, kas pats par sevi raksturo faktu, ka Eiropas Savienība un tās institūcijas pašas pirmkārt ievēro cilvēku tiesību pamatus. Pēdējās ekspertu sarunas eh, arī noslēdzās mūsu prezidentūras laikā, un tas būtībā aizsāka procesu un iespējas diskutēt par iekšējiem noteikumiem, kas ir saistīti par pievienošanos cilvēktiesību konvekcijai kādā veidā mēs esam risinājuši kā prioritāru jautājumu par upuru aizsardzību. Šajā sakarā notika konferences, tā notika martā Budapeštā, un tās mērķis bija Eh, izdalīt galvenās problēmas, kas ir saistītas ar liecinieku aizsardzību, pirms nākt eh, klajā ar priekšlikumiem par to, kā šīs problēmas būtu risināmas. Ņemot vērā izvirzītos punktus, eh, Ungārija izstrādāja savu priekšlikumu par ceļu karti par upuru aizsardzību, kur tika izstrādātas norādes padomē, un Tik izstrādāts rekomendācijas par to, kā izveidot eh, upura aizsardzības sistēmu, kas darbotos efektīvi. Un nu, šis jautājums eh, tika eh, pieņem, tātad par šo jautājumu tika balsots, un tas ir pazīstams kā Budapeštas ceļu karte. Tālāk runājot par bērnu aizsardzību un par to, kā novērst to, ka bērni kļūst par noziegumu hopuriem. Visu mūsu interesēs ir atrisināt šos jautājumus. Ungārija ir likusi īpašu uzsvaru un pievērsus īpašu uzmanību tieši bērnu aizsardzības jautājumiem. Ietver lēmuma atcelšana par bērnu seksuālu izmantošanu. Un eh, paturot prātā Lansrotī nolīgumu, bija darba daļa, e, ko mēs iekļāvām e, savā darbā, ko darīja arī iepriekšējās Spānijas un Beļģijas prezidentūras. Mēs aizsākam arī samierināšanās procesu ar Eiropas parlamentu trialogu formā, un saskaņā ar šo priekšlikumu es vēlētos uzsvērt vai īpaši uh, minēt to, ka, ka uh, mēs nepārtraukti uh, veltām laiku un pūles Eh, šim jautājumam. Šeit ir jāpiemina Anģelīli kundze un viņas ziņojums. Eh, daudz kolēģi ir piedalījušies arī sarunās Ungārijas prezidentūras laikā, un es esmu pārliecināts, ka Ungārijas prezidentūras laikams izdoties arī noslēgt šo likumdošanas procesu. Minoritāšu aizsardzība un to cilvēku aizsardzība, kas dzīvo nabadzībā un uzlabojot Romas stāvokli. Arī šie bija prioritāri jautājumi Ungārijas prezidentūrai. Komisijas paziņojums par uh, Romu stratēģiju tika pieņemts maijā uh, padomas secinājumu veidā. Un eh, dalībvalstis šeit paudas politisko apņēmību piedalīties Eiropas e, eh, ietveru programmā. Runājot par datu aizsardzību no vienas puses, vienota tiesiskā instrumenta izveidošana personas datu aizsardzībai ir kaut kas tāds, ko mēs ir virsjām par mērķi kopā ar datu aizsardzības projektu, un tā ietvaros uh, Mēs vēlējāmies uh, paturēt uh, šo uh, likumdošanas dokumentu uzmanības lokā. Komisijas paziņojumam sekojot, padomu pieņēma secinājumus, un mēs ceram, ka ekspertu konferences, kur sāksies rīt, un kas risinās nākotnes izaicinājums datu aizsardzības jomā, uh, palīdzēs skaidri norādīt, kā virzīties uz priekšu. Vēl kāds jautājums, ko ir vērts minēt šajā kontekstā, ir sekojoši. Ir sākšās sarunas starp ASV un Eiropas Savienību par personas datu aizsardzību. Un mēs esam ļoti cieši sekojuši tam, kā attīstās šīs sarunas un kā tas virzās uz priekšu. Garantijas, kas ir saistīts uz krimināla procesiem Eh, ir jautājums, ko uh, risināja gan Beļģijas, gan Ungārijas prezidentūra, un eh, direktīva par personu informēšanu par to tiesībām uh, arī tika risināt kā viena Ungārijas prezidentūras prioritātiem. Trialogos ar Eiropas parlamentu un Birgit Sipel, uh, kas vadīs sarunas no Eiropas parlamenta puses, mums izdevās vienoties par veselu virkni jautājumiem. Uh, Manuprāt, ir palicis pavisam nedaudz darba, lai nonāktu pie tāda projekta, dokumentu projektu, kad būs, kas būtu pieņemams gan parlamentam, gan padomē. Tādēļ šeit abām pusēm būtu jāizrāda labā griba un pretīm nākšana. Es domāju, ka Mēs esam ļoti smagi strādājuši pie kompromisu rašanas, un tādēļ es lūgtu jūs turpināt mums palīdzēt, lai mēs šajā jomā tiešām nonāktu pie taustāmiem rezultātiem. Mēs esam pievērsuši īpašu uzmanību arī sarunām par Eiropas izmeklēšanas uh, orderi, eh, kas faktiski eh, jau bija aizsācies Beļģijas prezidentūras laikā jūnija padomē mēs panācām vienošanos par pamatprincipiem, kas priekšlikumā ir ietvērt, kas nozīmē, ka mēs varam to nodot tālāk Polijas prezidentūrai. Un tur faktiski ir jāapspriež tikai viena uh, teksta sadaļa. Tālāk nodokļu informācijas sistēmas arī dokuments, ko mēs esam paturējuši mūsu uzmanības lokā aprīlī. Mums notika konferences par šo tēmu un būtībā. Pārdomu sēdē 10. jūnijā mēs arī spējām nobalsot par vispārējo pieeju. Tālāk, kas attiecas uz eh, civilajām lietām. Eh, mēs esam pavirzījušies priekšu, eh, izstrādājot regulu par mantošanu un pārmantošanu. Šeit ir eh, runa par to, kas, eh, par lietām, kas nodrošina brīvu eh, personu pārlieš, pārvietošanos visā Eiropas Savienībā, kas ļautu mantiniekiem daudz vienkāršākā veidā iesniegt mantojuma pieprasījumus un saņemt attiecīgo juridisko atbalstu pārobežu kontekstā. Tas noteikti ir likumdošanas akts, kas tiek izstrādāts Eiropas pilsoņu interesēs. Ir jāpievērš uzmanība par to, lai pilsoņiem būtu daudz vieglāk realizēt savas tiesības eh, saistībā ar mantojumu lietām. Un jānovērš nepieciešamība eh, pakļauties divām dažādām uh, tiesiskajām sistēmām. Taču, izstrādājot šo dokumentu, mēs esam cenšies neiejaukties lietās, par kurām ir ekskluzīvi atbildīgas tikai dalība valstis. Tā, tad esam pieņēmuši eh, jau kompromisa pakotni Tieslietu iekšlietu padomē. Eh, tālāk mēs esam stāsti, strādājuši arī pie Brisele viens priekšlikuma un grozījumiem. Arī tā bija mūsu prioritāte. Intensīva ekspertu sadarbības eh, rezultātā mēs esam nonākuši pie teksta, un mums ir izstrādāts tāda teksta projekts. Eh, Tur, protams, ir nepieciešams tālāks kodifikācijas darbs. Uh, Un tomēr es ar prieku varu paziņot, ka Ungārijas prezidentūras laikā patiešām būtisks progress ir panākts virknē ar tieslietām saistītu likumdošanas aktu izstrādē. Esmu pateicīgs parlamentam par atbalstu un palīdzību. Un par profesionāļu atbalstu un palīdzību, kas ir palīdzējuši un gaidas prezidentūrai realizēt savus mērķus. Vēlos pateikties arī Spānijas un Beļģijas prezidentūrām, jo viņi bija mūsu trio priekšteči. Viņi paveica tik lielisku darbu, ka mums bija iespēja pārņemt jau ļoti labi sagatavotus dokumentus visos šajos jautājumos. Tādēļ es vēlu. Uh, Eh, drosmi, izturību, eh, Polijas, Dānijas, Kīpras trijo, turpinot mūsu iesākto darbu. Un vēlos eh, pārliecināt nākošās prezidentūras, kam mēs turpināsim atbalstīt arī mūsu, tos, kas nāks pēc mūsu paldies, paldies, Prakses kungs, par to, ka jūs arī tā ļoti skaisti laikā iekļāvāties. Tas mums noteikti palīdzēs, jo uh, darba grafiks ir tikai eh, stundu, stundu 30 minūtes, tātad mums vajadzētu beigt 4.30, eh, jo tad mums sākas balsojums par virkni iniciatīvām. Tātad balsojums Uh, parastas balsošanas apulcējas arī tie deputāti, kas nav bijuši klāt pārējā sēdes laikā, jo viņiem ir citi pienākumi, bet tagad, uh, domāju, mēs varētu uzklausīt Sandoru Pinteru kungu, iekšlietu, Ungarijas iekšlietu ministru, un tad dosim vārdu koordinatoriem. Uh, grupu pārstāvjiem un tad eh, pārējiem deputātiem un dosim, protams, laiku abiem ministriem atbildēt un mēs ļausim viņam atbildēt kopā. Tikai tā mēs to varam darīt, lai mēs iekļautos šajā ļoti īsajā pusotras stundas laikā un iekļautu abu iekļauto ministru prezentācijas. Köszönöm szépen, elnök úr! Liels paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pagodināts uzstāties jūs priekšā vēlreiz. Tas man ļauj pastāstīt par mūsu kā prezidentūras plāniem un sasniegtiem mērķiem. Mēs bijām skaidri paziņojuši par savus mērķus un prioritātes. Es gribētu tikai pateikt, ka līdz ar to ir noslēgusies pirmā trio prezidentūra kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es uzskatu, ka mums bija jāīsteno savs darbs, ievērojot mūsu pašu izstrādāto darba grafiku, taču bija jāpa, jāņem vērā arī mūsu priekšgājēju un Lisabonas līguma izvirzīto prasību noteikto grafiku. Mums bija jāņem vērā visi šie faktori, un gribu pateikties jums par mūsu kopīgi īstenoto darbu. Mēs e, izbaudījām jūsu atbalstu. Mēs sākam ar, ar cīņu pret organizēto noziedzību. Kopš 2000. gada pēc Stokholmas programmas nebija neviena, kurš īpaši pievērst uzmanību šiem jautājumiem Eiropas Savienībā, jo šeit bija jāskatās uz sociālām pārmaiņām un metožu pārmaiņām organizētās noziedzības darbā. Mums nebija skaidra iespaida par eh, metožu izmaiņu organizētajās kriminālajās bandās ekonomiskās krīzes apstākļos. Taču mēs sasniedzām savus mērķus, mēs esam izpildījuši savus sākotnējos plānus, te mūsu priekšā ir grāmata un CD, kur parādās eh, mūsu sasniegtie mērķi. Visas Eiropas Savienības dalībvalsts piedalījās šajā uh, darbā, tās sniedz mums savu pieredzi, sadarbojoties ar policijas, policijas līmenī, pie arī sadarbības starp ekspertiem. Tas mums ļāva sagatavot šo labākās prakses rokas grāmatu. Es gribētu parlamentam pastāstīt, uzdāvināt šos eh, mūsu darba rezultātus, tātad dāvinu Libi komitejas priekšstādētājiem uh, Uh, šī, šo grāmatu un CD, protams, ka jūs arī vēl varat iegūt šādas kopijas jūs pašu īpašumā. Mēs gribējām sadarboties uh, uzticības garās starp parlamentu un padomi. Šāda gaisotne valdīja mūsu starpā. Un es gribētu atgriezties pie Koeljo kunga sacītā viņa ziņojumā lielāka uzmanība tika pievērsta sadarbībā, jo īpaši attiecībā uz konfidenciālo dokumentu apstrādi. Un tas ir saistīts ar Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos Schengenes zonā. Un te mums bija vairākas problēmas risināmas. Mm, mēs paredzam, ka Eiropas parlamenta deputāti varēs e, nodrošināt savu piekļuvu šiem konfidenciālajiem dokumentiem. Un otra joma bija IT, jeb kibernoziedzība. E, Un e, te jāatgādina, ka Budapeštā stājās spēkā konvencija, kurā Eiropas ar kuras palīdzību Eiropas Savienība paredzēja cīnīties pret kibernoziedzību. Daudzas dalību valstis ir parakstījuši nolīgumu, taču gribu paust savu nožēlu par to, ka vēl ar vienu desmit dalību valsts nav parakstījuši šo konvenciju. Mēs esam piedzīvojuši to, ka tika spērti daudz nozīmīgi soļi kibernoziedzības apkarošanā. Un sākotnējais nolīgums bija ļoti svarīgs solis tā nodrošināšanā. Mēs gribētu uh, tālāk, uh, mēs gribējām tālāk doties uz priekšu, bija vairākas uh, no mm, jomas PNR pasažieru datu reģistrs arī ar Austrāliju. Uh, Kanādu, ar Austrāliju un ASV. Ar, ar Austrāliju mēs eh, noslēdzām nolīgumu, ar Kanādu mums to neizdevās, un ASV mums būs jāturpina tālākas sarunas. Vēl viena svarīga joma bija prun nolēmumi par pārobežu kustību. Tad, kad mēs pārņemām prezidentūru, mēs bijām gatavi darboties ar šīm pamatlietām. Mēs gribējām te izskatīt um, pirkstu nospiedumu reģistru un cits jautājums. 15 dalību valstis ir parakstījušas visus trīs uh, nolīgums uh, sadaļas šajā prun nol, nolēmumā. Mēs ceram, ka to parakstīs arī citas dalību valstis. Mēs arī turpmāk saglabāsim savu, savas intereses apkarojot terorismu, jo kopš 11. Eh, septembra teroristu uzbrukumiem Ņujorkā jūs zināt, ka mēs jau atkal eh, tuvojamies šī skumjā notikuma gadadienai. Tas ir svarīgs jautājums. Osama bin Lādens vēlējās izvērst šo uzbrukumu pret ASV Un te mēs esam vērsuši dalībvalstu uzmanību neoficiālās sanāksmēs arī uz šī jautājuma risināšanu. Mēs ne, vēlamies izvairīties no jebkādiem tālākam negatīvām sekām, runājot par Schengen zonas paplašināšanos. Te ir mūsu ceļš bijis tāds kā pa celmiem. Kad mēs izvirsījām savas prioritātes, mēs paredzējām, ka šis uzdevums būs viens no vieglākajiem, taču, kā jūs zināt, mēs saskārāmies ar eh, dažām grūtībām. Eh, septembrī eh, Bulgārijā bija tehniskas problēmas, un tad janvārī, februārī Francijas, Vācijas ministri pauda savas bažas par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengenes zonai. 15. martā Bulgārija bija, bija izpildījusi visas tehniskās, pret to izvirzītās tehniskās prasības, un tad mēs nācām, klē, mēs nācām klējām ar, ar, vienu, ar vienu kopīgām padom, kopīgiem padomu secinājumiem, Un tad gaidāms, ka septembrī šīs valstis tad jau būs izpildījuši visas tehniskās prasības, būtībā tas jau ir noticis. Un tad jūs paraugāties uz tiesu sistēmu, uz uh, prasībām šajā jomā. Es esmu pārliecināts par to, ka septembrī mēs varēsim sasniegt savu mērķi arī šajā jomā. Un vēl viens jautājums saistībā ar Schengenu bija vai tas, vai noteikumiem nebūtu jākļūst striktākiem. Še, vai Schengenas nolīgums ir ilgspējīgs? Es esmu pārliecināts par to, ka Eiropas Savienībā un eh, Eiropas Savienības pilsoņu vidū viens no svarīgākiem sasniegumiem būs skatām brīvā kustība. Mēs nedrīkstam no tās atkāpties, taču mums tomēr ir jāskatās tālāk ņemot vērā šos sasniegumus un arī iespējamos draudus, kas ir jāiztur Schengenes robežām. Tas ir viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Mēs ceram, ka mēs nākotnē varēsim tam stāties pretī. Tas attiecas uz mums kā dalību valsti un arī uz Poliju kā nākošo prezidentūru. Uh, Mēs arī skatījāmies eh, notikumu norisi Ēģiptē, Tunisijā, Ziemeļāfrikas valstīs, un es domāju, te ir jāuzsver tas, ka mums izdevās nāk klajā ar ļoti ātru, efektīvu reakciju uz šiem notikumiem. Mēs spējām aktivizēt uzraudzības un informācijas centru ļoti īsā laikā Mēs pieņēmām vairākus īstermiņa pasākums situācijas risinājumam, sniedzām jo īpaši lielu finanšu atbalstu dal dienvidu dalībvalstīm, konkrēti Itālijai, lai tā varētu uh, rīkoties ņemot vērā lielo uh, bēgļu pieplūdumu. Te ir runa par uh, apmēram 100 miljoniem eiro. Tātad mūsu reakcija bija ļoti ātra un runājot par Frontex. Arī šai gadījumā mēs rīkojamies ātri un daudzi cilvēki arī ir mums pauduši savu atbalstu par to. Un te ir jārunā īpaši par to situāciju, ar kur saskars Malta, jo salīdzinot uh, uh, to lielo spiedienu, ar kuru Maltai bija jāsadurs ar tās izmēru, uh, Tad te, protams, bija īpaši nozīme solidaritātes principam. 1014 bēgļus no Maltas pārņēma citas dalībvalstis, lai mazliet atvieglotu situāciju tur. Un 174 bēgļi bija no Čādas, un tie tika nosūtīti atpakaļ. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, kā līdztekus uh, ārkārtējiem pagaidu īstermiņu pasākumiem mēs arī izvērsām plašākus pasākums, piemēram, lidojumus, uh, kas ļāva Eiropas Savienības pilsoņiem nokļūt mājās. Un uh, Eiropas Savienība arī tika attiecīgi pārstāvēta Lībijā. Kā jūs zināt, Ungārijas pārstāvniecība un diplomāti turpina savu darbu Lībijā. Kad pievērsāmies mūsu mērķiem, viena no mūsu lielākajām problēmām bija Grieķija. Kā jau jūs zināt, kopš tā laika situācija ir mainījusies, jo jūs zināt, ka Kipra, Malta un Itālija arī saskaras ar problēmām, un tagad tie ir nokļuvuši uzmanības lokā. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem līdz ar to bija patvērumu jautājums. Un te ir termiņš. Stokholmas programma nosaka 2012. gadu kā rezultātu sasniegšanas termiņu. Mēs jau varam runāt par dažiem rezultātiem, ko esam sasnieguši. 11. aprīļa tieslietu un iekšlietu sanāksmē mums izdevās pieņemt uh, noteikums par pastāvīgo uzturēšanos. Tas ir svarīgs sasniegums. Es ceru, ka jūs tam varat pieš, piekrist. Vēl svarīgi priekšlikumi bija saistībā ar kvalifikācijas direktīvu. Cik man zināms, trialogs ir noticis un uzsācis darbi pie samierināšanās Es ceru, ka nākošu nedēļu mēs jau redzēsim tā rezultātus. Runājot par Dublinas regulu. Te ir runa par eh, Dublinas regulas pārtraukšanu. Mūsu prezidentūras laikā galvenokārt tas bija eh, tā, tāds bija plāns, taču Lībijā un citur Ziemeļāfrikā esošo notikumu dēļ mums neizdevās to īstenot. Grieķija, Kipra un Malta. Uh, rīkojās tā, ka neviens beigas netika nosūtīts atpakaļ saskaņā ar Dublinas noteikumiem. Mums ir nepārprotama nostāja attiecībā uz Eirodak, uz tā izņēmumiem, tas arī jāņem vērā. Policijas spēki un krimināli izmeklēšanas spēkiem, tiem ir jābūt pieejai Eirodok. Kā jūs zināt, padoma un komisija nevar strādāt pie, pie šī jautājuma vieni. Mums ir vajadzīga jūsu parlamenta palīdzība. Runājot par uh, pārvietošanas jautājumu. Mēs arī tam pievērsāmies janvāra Lībes sanāksmē, kad mēs uzskaitījām Ungārijas prezidentūras mērķus. Mēs pieminējām arī to, mēs uh, cerējām uz kompromisu, tādu kā tilta izveides risinājumu. Mēs ceram, ka nākošā prezidentūra arī turpinās darbu pie šī jautājuma un atrisinās to. runājot par uh, patvēruma atbalsta biroju. Tas tiks izveidots 19. jūnijā. Man šķiet, ka Sargentīnī kungam bija jautājums par prioritātēm, jo tika īstenotas vair, vairāki, tika īstenot vairāki pētījumi, taču neviens lēmums netika pieņemts. Un mēs uzskatām, ka šis solis ir daļa no risinājuma. Tad mēs runājām par eh, legālo imigrāciju, par vienoto atļauju. Man šķiet arī tas ir solis uz priekšu. Pēdējās diskusijas ir paredzēts jūnija beigās, un es ceru, ka tās mums ļaus pietuvieties vienošanās iespējai. Nākošajā gadā, nefor, nākošajā nedēļā neformālā trialoga gaisotnē ceru, ka mums izdosies panākt risinājumu. Runājot par uh, transfēriem, par darbinieku pārvietošanu uz citu dalību valstī vienu uzņēmumu ietvaros, visas dalībvalsts vēlējās šo jautājumu risināt, uh, jo te bija liels interesi saistībā ar uh, multinacionāliem uzņēmumiem. Mēs gan uh, progresējām šī jautājuma risināšanā, taču mums neizdevās tomēr sasniegt vēl viennozīmīgu rezultātu. Uh, te noteikumi līdzīgi kā uh, direktīvas projektā par sezonālajiem strādniekiem. Lai kopīgiem spēkiem strādāt pret nelegālo, cīnīties pret nelegālo imigrāciju, mēs pieņēmām stratēģiju, un 9. jūnijā tā tika pieņemta. Un mēs arī izskatījām Frontex regulu. Tas bija vēl viens no ļoti svarīgiem jautājumiem. Es zinā, zinu, ka parlaments tam pievērsa īpaši lielu uzmanību. Tika iesniegti 300 grozījumi sākotnējam priekšlikumam. 303 tika iesniegti padomēji, un no šiem 303 grozījumiem, pateicoties mūsu personālam, mēs varējām atrisināt uh, e, 300 no tiem, bet vēl trīs, mums, par trim mums nav izdevies panākt vienošanos, bet mēs ceram, ka mums tuvākajā laikā ar parlamentu izdosies panākt vienošanos. Būtībā tas arī ir viss, kas man bija sakāms. Vēlreiz gribu pateikties jums par jūsu sadarbību un par jūsu atbalstu. Es ceru, ka jūs uzskatīsiet, ka mūsu darbs bija vērtīgs un rezultatīvs. Paldies, turpin priekšsādātājs. Es ierosinu tagad uzsākt diskusiju, lai mēs varētu iekļauties uh, mūsu atvēlētajā laikā. Un ņemot vērā to, ka abi ministri ir iesnieguši šo informāciju Liba komitejas uh, deputātiem, tad Es gribētu lūgt jūs e, iekļauties divu minūšu laikā, lai mums varētu būt tātad pirmā kārta, e, kur izteiktos katras politiskās grupas pārstāvs, un pēc tam deputāti sākām ar tautas partijas grupas pārstāvis Augurkungs lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sveikt eh, ministrus Navračiču un Pinteru šeit, eh, Tautas partija grupas vārdā. Un patiesībā Pinter kungs jau atbildēja uz manu jautājumu par eh, Schengens telpu, un patiesībā man vairāk jautājumu nav. Paldies! Thank you! Now! Paldies, Morais kungs, sociālistu demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es jau cerēju, ka iepriekšējais jautājums būs garāks, lai es varētu sagatavot savu jautājumu. Jūs pārsteidzāt man nesagatavot, bet jebkurā gadījumā gribētu pateikties abiem ministriem. Es gribētu teikt, šis ir bijis viens no intensīvākajiem periodiem risinot iekšlietu un tieslietu jautājumus. Domāju, mēs visu to atzīsim. Un es gribētu uh, Uh, paust varbūt tās galvenās bažas, kas mums joprojām ir prezidentūras termiņa beigās, un tas ir saistīts ar divām jomām. Uh, vispirms uh, Eiropas rīkojums par Eiropas mērogā aizsardzību. Un izskatās, ka mēs nevarēsim direktīvu virzīt tālāk uz priekšu. Un pēc padomas pieprasījuma Mm, parlaments uztvēra eh, šo pienākumu ļoti nopietni, eh, tad, kas attiecās uz eh, darbības jomu un uz atbildību krimināllietās, un Lībe un Fem komitejās arī būs balsojums par to, ieskaitot arī lēmumu turpināt ar otro lasējumu. Zinu, ka tie, kuri vēlas redzēt eh, šo rīkojumu par aizsardzību, gribētu redzēt, lai eh, tie gadi, kas pavadīti strādājot pie šī sarežģītā jautājuma, nebūtu bezvērtīgi izšķiesti un parlaments eh, gribētu redzēt, lai nekavējoties turpinātos darbs arī pie aizsardzības, rīkojuma par aizsardzību civilietās. Un Mēs ļoti cerējām, ka šis mm, darbs mm, novedīs mm, pie veiksmīga rezultāta. Diemžēl tā tas nebija. Tālāk par patvērumu jautājumiem un imigrāciju. Pinterkungs pieminēja patvērumu pakotni un Mēs savā grupā esam nobežījušies par to, ka šajā patvērumu paketē mēs gribētu redzēt kvalitatīvu likumdošanu. Laika posmā līdz 2012. gadam, bet 2012. jau ir patiesībā tūlīt. Tajā pat laikā šis jautājums tiek skatīts eh, vairāku prezidentūru ietvaros un ļoti maz progress ir panākts. Un mēs tiešām gribētu redzēt uh, arī um, tādas kvalitatīvas um, procedūras un lēmums Eirodak sakarā un tā. Un gribētu runāt arī par um, šīs migrācijas pakotni. Es saprotu, ka tomēr, lai arī jautājums bijis ļoti delikāts, zināms progress ir panākts. Pērns Kons lūdzu liberāļu vārdā. Paldies priekšsētājiem, paldies abiem ministriem par klātbūtni šeit, kā arī par uzstāšanos. Šodien mēs runājām par daudz kas sasniegts, bet tomēr ir problēmas, kuras mēs joprojām saskatām Ungārijas prezidentūras termiņa beigās. Tātad joprojām ir neatrisināti jautājumi un gribētu zināt, uh, kā ar šiem jautājumiem turpinās strādāt nākamās prezidentūras. Es gribētu teikt, ka par Anģelīlī ziņojumu un bērnu tiesību aizsardzību jāsaka, ka mēs esam ļoti tālu no jebkādas vienošanās eh, šajā jautājumā. Mēs gribētu redzēt, lai padomu izrādītu lielāku elastību šajā jautājumā. Tāpat mēs iepriekš runājām par to, kas attiecās uz eh, vienlīdzīgu izturēšanos pret cilvēkiem neatkarīgi no viņu seksuālās piedarības, eh, ticības izpausmes eh, vai nacionālās piedarības. Ungārijas prezidentūras laikā nekas netika darīts. Bez tam par spīti progresām, ko ir panācis, piemēram, Frontex par patvērumu likumdošanu, joprojām esam norūpējušies par nākotni. Diemžēl pie Dublina divi vispār netika strādāts. Jūs arī pieminējāt situāciju Grieķijā. Līdz ar to acīm redzami Dublina divu vajadzētu piemērot. Ja runājam par migrāciju un patvērumu jautājumiem, tad tās ir divas lietas, kur mēs tiešām gribētu redzēt, lai Eiropas Savienība rīkotos kā pasaules līmeņa spēlētājs, bet ļoti maz ir darīts šajā jomā. Tālāk par piekļuvi dokumentiem. Šeit gribētu teikt, ka Diemžēl situācija Ungārijas prezidentūras laikā izvērtās uh, ļoti neveiksmīga, un Ungārijas prezidentūra nekādu nepalīdzēja mums gūt piekļuvu konfidenciāliem dokumentiem. Gluži pretēji, mēs no Ungārijas prezidentūras saņēmām vairākus paziņojumus, kuros tika teikts, ka tikai priekšsēdētāji vai ēnu referenti vai koordinātori uh, varēs piekļūt zināmai informācijai, un bija nepieciešams, lai Rumānijas un Bulgārijas iestādes pateikt, ka tās atklās šo informāciju, neraugoties uh, uz eh, šiem ierobežojumiem, ko Ungārijas prezidentūra mums bija noteikusi. Tādēļ es gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par to, kā darba pie šiem jautājumiem turpinās Polijas prezidentūra. Paldies tālāk zaļo grupas vārdā Kellers kundze. Paldies! Jā, šis ir bijis eh, tiešām tāds eh, ļoti noslogots laiks un tika strādāts pie tādiem svarīgiem jautājumiem kā Schengens jautājums un otrs revolūcijas Ziemeļāfrikā. Par Schengenu. Šeit dalību valstis knābāja eh, Schengenas, es zinu, šo likumdošanas situāciju kopumā, bet gribētu teikt, ka attīstījās kopējā Eiropas krīze, un e, patiesībā viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām tika aizskarta, un es nedzirdēju neko no Ungārijas prezidentūras vai no padomas par to, teiksim, kas ir darīts šai sakarā, jo padoma ir viena Eiropas Savienības institūcijām, un tai būtu jāaizstāv Eiropas Savienības pamatvērtības. Tas pats attiecās uz revolūcijām Ziemeļāfrikā. Uh, Ja notiek demokrātiska revolūcija, tad varētu iedomāties, ka prezidentūra un citas svarīgas struktūras to atbalstītu, apsveiktu. No otras puses, bet eh, vai arī pretēji tam, mēs redzējām vienīgi bailes no migrantiem, kas varētu nākt no šiem reģioniem un rīcību. Uh, kas neatbilda Eiropas Savienības pamatprincipiem. Es domāju, mēs visi gribētu redzēt padomas un prezidentūras progresīvāku rīcību, pasakot, mēs palīdzēsim šīm valstīm, šiem cilvēkiem, šiem migrantiem, mēs uzņemsim daļu no viņiem. 200 cilvēki tika pārvietoti no Maltas. Patiesībā tas nav absolūti nav daudz un net tika pieņemt lēmumi par eh, pārvietošanu. Tāpat ir cilvēki no Tunisijas un no Subsahāras Āfrikas reģiona, un nekas netiek darīts šai sakarā. Es zinu, ka komisija nāk uz klājā ar atsevišķiem priekšlikumiem, tomēr tie nav baudījuši dalību valstu atbalstu. Es nezinu, varbūt, ka tas tiek ka, ka, ka šeit ir daudz dalībvalsts attiecīgi bija pret, var jau būt, bet es gribētu dzirdēt no jums, ko jūs darījāt, lai aizstāvētu un aizsargātu Schengen kā pamatvērtību, un ko jūs darījāt, lai aizsargātu Eiropas Savienības sol solidaritātes principu un cilvēktiesību principu. Paldies, goja grupas vārdā Tavares kungs. Paldies, priekšsēdētāji! visas prezidentūras uh, rāda piemēru vai, teiksim, veiksmīgi rīkojas uh, atsevišķos jautājumos, nāk klajā ar jaunām idejām vai reaģējot uz notikumiem. Tad katrai prezidentūrai ir savas stiprās puses un savas vājās puses. Jāsaka, ka Ungārija nebija līdere nevienā no jautājumiem. Mēs saprotam, ka ir grūti būt par līderi cilvēktiesību jomā Ungārijā. Tas nebūs viegli, ja mēs paskatāmies uz to, kas notika ar uh, konstitūciju Ungārijā un preses likumdošanu. Jā, Ungārijai pašai savas problēmas, bet tālāk Schengen, otrs svarīgākais pīlārs Eiropas Savienības pilsoņiem. Mm, iekšēji bija mm, uh, nesaprašanās, pārpratumi un konflikti uh, valstīm par situāciju. Ungārija nedarīja neko. Tālāk krīze Āfrikā. Ungārija nerādīja nekādu reakciju uz to. Un tas bija mm, viens no sarežģītākajiem uzdevumiem Ungārijai, uz kuru tā nereaģēja pietiekami inovatīvi un efektīvi. Jāsaka, tikai pēc uh, būtiska spiediena un Gārī nāca klajā ar priekšlikumu bēgļu jautājumā. Parlamentam bija ilgi jāgaida, kamēr tā sagaidīja šo priekšlikumu. Mēs to prasījām Beļģijas, Spānijas prezidentūras laikā, uh, Beidzot, mēs saņēmām priekšlikumu un mēs ļoti ātri sagatavojām savu atbildi, bet līdz šim brīdim nesam nekādu reakciju saņēmuši no Ungārijas prezidentūras. Varbūt ministri varētu šo atbildi sniegt mums tagad. Es ļoti to ceru un domāju, ka šīs debatas uh, atvieglos tikai tas, ka tautas partija grupa nav klāt un viņi patiesībā negrib iesaistīties vai tajā, kas notiek, vai izvērtēt to, kas notiek Ungārijas prezidentūras laikā. Paldies! Saugor kungs pārstāvēja tautas partiju grupu, tādēļ es devu viņam vārdu vispirms kā pirmajam. Un viņš to var izmantot kā Viņš to vēlas pēc saviem ieskatiem. Tagad mēs uzklausīsim reakcijas no abiem ministriem, tātad ko atbildēs abi ministri vispirms - tieslietu ministrs Navraksis kungs. Köszönöm szépen a szót, Moares úr, képviselő úr. Paldies, Moreis kungs, es gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu. Jūs prasījāt par Eiropas eh, rīkojumu par aizsardzību. Tas bija ļoti svarīgs jautājums, svarīga lieta, un mēs vēlējāmies panākt progresu tajā daļai arī tādēļ, ka Beļģijas, Spānijas un Ungārijas prezidentūru trio nodefinēja to kā vienu no svarīgajām prioritātēm. Un pre Ungārijas prezidentūras termiņa sākumā netika panākts nekāds progress. Mēs vēlējāmies iet uz priekšu, un mēs izskatījām komisijas priekšlikumu par šo rīkojumu par aizsardzību. 18. maijā komisija nāca klajā ar visaptverošu pakotni upuru aizsardzībai, cietušo aizsardzībai un tas tiks sadalīts eh, svarīgākajās sadaļās. Tātad tā daļa, kur iet runa par eh, nozieguma upuru aizsardzību un Spānijas prezidentūra sagatavoja daudz priekšlikumu, veidojot to pamatu kodolu. Tālāk bija pakotne arī aizsardzībai civilietās. Mēs zinājām ļoti labi, ka redzam progresu būs iespējams panākt tikai tad, ja mums izdosies panākt at dalībvalstu atbalstu atsevišķi vispirms krimināla lieta, jau, lietās un pēc tam civil lietās. Uh, Diemžēl attiecīgajās darba grupās lielākā daļa dalībvalstu uzskatīja, ka šīs divas jomas ir tik cieši savstarpēji saistītas, ka tās būtu jāskata kopā. Tieši tādēļ mums izdevās panākt pavisam nelielu progresu, bet patiesībā mēs izkustējāmies no šī nāves punkta, kurā diskusijas bija iestrēgušas. Tālāk atbildot uz eh, Vēbers kundzes teikto saistībā ar bērnu aizsardzību pret eh, bērnu seksuālu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju. Šeit mēs runājam par jaunu pasākumu pieņemšanu Eiropas līmenī, un mēs panācām būtisku progresu. Pēdējos sešos mēnešos tika organizēti seši trialogi. Un ir pāris joms, kurā kurās trialoga ietveros mēs turpinam diskutēt par šiem jautājumiem. Viens ir par to mājaslapu bloķēšanu, kurā ir atrodama šāda bērnu pornogrāfija, un uh, otrs ir par pasākumiem uh, pret uh, nepilngadīgo bērnu iesaistīšanu netikumīgās darbībās un pornogrāfijā. Jāsaka, ka šajās jomās mēs izkustējāmies no sākotnējās pozīcijas. Un tagad jūs eh, prasat, lai mēs pārliecinātu savus kolēģus un parlamentu. Un jūs runājāt par elastību. Nē, es atvainojos, saka runātājs. Nē, tad gāja runa par cīņu pret diskrimināciju pēc uh, Eh, dzīmuma, reliģiskās piedarības, etniskās piedarības. Diemžēl, eh, jāsaka, te mēs esam lielā mērā atkarīgi tieši no padoms, un par to eh, iet runa EPSCO struktūrā. Tālāk došu vārdu Pinterkungam. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu sākt ar tādu vispārīgu konstatējumu. Tas ir Ungārijas. Jūs teicāt, ka Ungārijas prezidentūra neizrādīja nekādu līderību, bet es gribētu norādīt, ka mēs uh, Ungārijas prezidentūras laikā pieņēmām 25 padomas secinājumus, 12 padomas lēmumus, um, eh, tika pieņemta viena regula un viena direktīva. Ja paskatāmies uz atsevišķo dosjē noslēgšanu, tad jāsaka, ka Mēs esam nodrošinājuši virzību uz priekšu un īpaši gribētu pievērst jūs uzmanību tam, ka esam pietuvējušies ļoti tuvu tam, lai nobeigtu darbu pie direktīvām par, piemēram, prum lēmumu, par Frontex. Tika uh, panākta vienošanās daudzos jautājumos, un tikai trīs ir palikuši neatrisināti. Bez tam, kas attiecās ar, uh, uz likumīgo migrāciju, tad uh, šeit ir panākts progress. Un es nepiekrītu tām, ka nekas nav izdarīts. Marais kungs prasīja par uh, patvērumu likumdošanu un 2012. gada termiņu. Jā, jums ir pilnīgi taisnība būs jāpieliek milzīgas pūles, lai pabeigtu darbu pie šīs likumdošanas atbilstoši Stokholmas uh, programmā iekļa noteiktajiem termiņiem, bet es gribētu atgādināt, ka direktīva par pastāvīgā eh, rezidenta statusu darbs pie tās ir pabeigts. Un bez tam par uh, direktīva, kas attiecās uz patvērumu migrāciju, arī šeit ir bija pieliks milzīgs darbs, un es ļoti ceru, ka tuvākajās nedēļās tiks panākt vienošanās šai sakarā. Mēs, e, piemēram, skatījām arī bēgļu uzņemšanas direktīvu, sākām sarunas 9. jūnijā, bet Priekšlikums tiks iesniegts padomē 1. jūlijā. Gribētu teikt, ka Eirodak regula ir ļoti svarīga, jo uh, arī Vēbers kundze uz to norādīja. Patiesībā ir 26 dalība valstis, kas gribētu, lai šis jautājums tiktu skatīts, jo tās gribētu, lai tiesību sargājušām iestādēm krimināla lietās būtu pieeja Eirodak datubāzei. Tāpat gāja runa par bēgļu pārvietošanu. Savā ievadu uzrunā Liba komitejā es teicu, ka mēs piedāvāsim pārējais kompromiss. Un domāju, ja runājam par patvērumu likumdošanu, tad šeit tiešām ir panākts būtisks progress. Esam pabeiguši darbu pie uh, vairākiem likumdošanas uh, aktu projektiem un turpinām strādāt pie pārējiem. Vēperskundze, es gribētu norādīt, ka attiecībā uz Schengenu ko jūs pieminējāt. Es nedomāju, ka padomē bija krīze šai sakarā, jo šeit mēs runājam par vienu no būtiskākajiem sasniegumiem, un es domāju, ka šis būtiskais sasniegums nebija apdraudēts. Es domāju tikai, ka mums vajadzētu domāt par adekvātu reakciju uz situācijām, kas izveidojas, bet domāju, ka nebija nekāda būtiska šķēršļi e, cilvēku ceļošanai Schengens telpā. Padomē tika pieņemtas rekomendācijas, kā arī padomas secinājumi. Un kas attiecās uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošo Schengens telpai, par to tiks lemts septembrī. Un es domāju, ka tas pats par sevi jau ir būtisks progress. Tālāk, Kēlers kundze, es gribētu norādīt, ka attiecībā uz Schengenu mēs saglabājām savu strikto pozīciju, un mēs nenodrebējām nemirkli, kas attiecās uz Ziemeļāfriku, tad eh, jāsaka, ka arī šeit mēs rīkojāmies ļoti efektīvi. Mums izdevās evakuēt Eiropas pilsoņus no Lībijas, un eh, neviens Eiropas pilsonis negāja bojā ārlietu ministrs un iekšlietu ministrs kopā ar Māmstrāns kundzi devās uz Lībiju, tāpat apmeklējām Tunisiju. Es personiski apmeklēju Maltu, lai personīgi iepazītos ar bēgļu situāciju šeit. Tā kā domāju, ka mēs esam daudz pastrādājuši, kas attiecās uz situācijas uzraudzības centru, tad tā darbs arī tika aktivizēts. Tā kā mēs nekavējāmies ne mirkli, mēs uzsākām šo projektu saulēcīgi, un es Nedomāju, ka būtu bijušas kādas nopietnas un svarīgas problēmas, ar ko saskatos Eiropas pilsoņi. 100 miljonu eiro tika piešķirti dalību valstīm kā finansiālais atbalsts lai tiktu galā ar milzīgajiem ar bēgļu uzplūdiem. Nu, ko tad vēl mēs varējām darīt? Protams, iekšliet tieslietu padome pieņems lēmumu šai sakarā, un es uz to paļaujos, un nevajadzētu aizmirst, ka 1014 bēgļi tika izvest no Maltas, nevis 200, un uh, Es eh, šeit runāju arī par 174 eh, bēgļiem no Čādas. Tālāk tika pieminēta šī Dublina divi regula, ka tā netika pielietota. Es domāju, ka mēs bija, izrādījām vajadzīgo solidaritāti šajā situācijā. Tālāk tā arēs kungs. Es domāju, ka neviens nevēlas pievērst uzmanību neveiksmēm. Tieši tādēļ mēs koncentrējamies uz rezultātiem, ko mums izdevās sasniegt. Šeit, es domāju, nekāda būtiska konflikta nebija, un es noslēgumā gribētu pateikties parlamentam par atbalstu, un es darīju visu, kas ir manos spēkos, lai atbildētu uz jautājumiem, kas šeit izskanēja. Thank you, thank you, ministers. Just let me. Jā, liels paldies. Es atkārtoju, ka ministri šeit pārstāv padomi Un eh, runājot par attiecīgo aizsardzības rīkojumu, eh, FAM komitejā šis jautājums tiks skatīts un arī Līva komitejā no rīta. Un man tika ieteikts tātad gan Lība, gan FEM komitejās uh, uzrakstīt vēstuli prezidentūrai un tad arī uh, nākošajai polijas prezidentūrai. Ne tikai informējot par to, kā situācija attīstās, bet arī uzsverot to, cik ļoti uh, svarīgs ir šis jūtīgais jautājums un uh, cik lielu nozīmi tam piešķir abas uh, iesaistītās komitejas, un tā ir patiešām uh, prioritāte. Mēs esam apņēmības pilni noziegumu upurus aizsargāt pārobežu kontekstā īpaši uh, dzimumu noziegumu upurus. Un mēs tagad atklāsim otru jautājumu raundu, un Sagarkungs būs pirmais. Varbūt viņš vēlētos uh, atbildēt uz uh, izskanējušo komentāru. Priekšsēdētā kungs sākšu ungāriski. Es eh, daudz nerunāju EPP vārdā, jo vēlēs pateikties ministriem un Ungārijas prezidentūrai par to, ka viņi neatkāpās no saviem pamatmērķiem. Un tālāk atbildēšu angliski uz jautājumu, kas pacēlās. Eh, man lūdza tātad eh, pastāvēt EPP un atbildēt jautājumu Un ja es kaut kādā veidā esmu pārtraucis jūsu runu, bet eh, Jančakungam man bija īpaši jautājumi un centās jums atbildēt, un šī iemesla dēļ man tika eh, ļauts atbildēt eh, rumāņu valodā. E, paldies, un tālāk Zaugarkungs turpina rumāniski. E, prezidentūra ir Ungārijas prezidentūra, un šī iemesla dēļ es arī ungāriski pie viņiem vērsos. Tas arī viss. Tas taču nav aizliegts. Paldies. Zaugarkungs nevienu vienam nav jāpaskaidro, kāpēc uh, viņš izvēlas to vai citu citu valodu, kurā viņš vēlas izteikties, lai tā būtu ungāru, rumāņu vai kāda cita. Jūs vienmēr esat laipni aicināts runāt un naklē ar saviem paziņojumiem personiski vai jūsu grupas vārdā, kādā vien vēlties uh, valodā Gončs kundze. Es arī turpināšu ungāru valodā. Es arī vēlētos pateikties uh, jums par uh, šīs dienas paziņojumiem. Tiešām daudz ir ticis runāts par Schengen, kas ir viens no lielākam izaicinājumiem, ar ko Ungārijas prezidentūra sastopas. Un Bulgārija un Rumānija, acīm redzot, pievienosies Schengenai, un tas ir labi. Es, protams, ka zinu, ka ar šo procesu tiek saistīts zināmas cerības, un mēs esam priecīgi par to, ka uh, process ir pavirzies uz priekšu. Ir tikai viens papildu jautājums, ko es vēlētos uzdot. Ungārijas valdība piedāvāja palīdzību patvērumu meklētājiem, bet jautājums, vai Ungārija uzņēma kādu bēgli vai migrantu, jo šis jautājums ir ļoti aktuāls. Lampedūzā, piemēram, ieradušies 34 tūkstoši, Maltā arī ļoti daudz un tikai tas, ka 200. A másik két kérdésem Navracsics miniszter úr. Ir pietiekami neliels skaits un varbūt, ka tas ir tikai tāds neliels pasākums. Kas par, ko es varu teikt par nediskriminācijas direktīvu? Mēs vēlamies, kā parlaments kaut ko darīt, bet padomē kaut kur šī direktīva ir paslīdējusi zem galdu un pazudusi Eh, Romu stratēģiju, jā, tā ir prioritāte, labi. Un vēlos jautāt arī par Ungārijas konstitūciju. Vai ir bijuši kādi padomas sicinājumi par <clears throat> pamatiesību ievērošanu, jo mēs galu galā esam vērtību kopiena? Vai Ungārija tiešām šeit ir bijusi tā vadzvaigzne un ceļa bāka, kas būtu spēja rādīt piemēru citiem? Jums kā ministriem šajās ļoti svarīgajās lomās, tieslietās, iekšlietās, jūs esat atbildīgi arī par likumdošanas kvalitāti. Kādi konsultāciju mehānismi uh, tiek iedarbināti pirms šāda likumdošanas ievērošana? Te ir, es nevēlos iedziļināties detaļās, mums ir ļoti maz laika, bet bez ārkārtīgi svarīgiem rezultātiem, ko jūs esat panākuši. Jā, protams, to mēs visi ar prieku atzīstam, bet ko jūs esat darījuši, piemēram, sakarā ar rezolūciju par mēdīju likumu? E, iespējams, ka Ungārijas prezidentūras noslēgumā parādīsies vēl viena rezolūcija par šo tēmu, un es domāju, ka tas ir noteicošais faktors, kas ir noteikuši visu prezidentūras atmosfēru kopumā. Uh, Un tāpēc es domāju, vai cik, cik lielā mērā uh, valdība atbalstījusi šos jautājumus. Jā, es arī vēlētos runāt par migrāciju un patvēru meklēšanas sistēmu, saka Vikstroms kundze. Jā, mēs tuvojamies termiņam. Uh, mums ir palicis laiks līdz 2012. gada beigām. Es esmu strādājis pie Dublinas regulas un Man es ļoti liels cerības saistīju ar Ungārijas prezidentūru, ka jūs spēcies atslēgt šo strupceļu, kurā Dublina ir nonākusi padomē, jo tas ir savu veidu mugurkauls visai patvērmeklēšanas sistēmai Eiropai. Un es tiešām ļoti vēlos uzzināt, kāds ir jūsu personīgais viedoklis, vai jūs esat apmierināti ar progresu, kāds ir panākts šajā patvēru meklēšanas pakotnē. Uh, Es arī vēlētos uzklausīt to, kāda ietekme ir eh, procedūru un uzņemšanas, bēgļu uzņemšanas direktīvām. Un tagad, kad jūs tuvojaties pretentus noslēgumam, vai jūs varbūt varat atklāt kādas, eh, varbūt, zināmas noslēpumus par to, vai ir kādas cerības nākošās prezidentūras laikā atvērt šos dokumentus, lai mēs beigu beigās varētu uzsākt trialogus par ļoti, šo ļoti šo ārkārtīgi svarīgo jomu. Zībelskundze, nē? Gijomkungs? E, eh, kundze. Liels paldies! Runājot par šo nedaudz rituālu, nedaudz rituālo uh, darbību, kas ir šodien, es saprotu, ka ir jautājumi, kas ir visiem parlamentārši ļoti svarīgi. Jūs te citējat zināmus tekstus. Tad, eh, protams, kad ir runa par kāpšanu pa kāpnēm, tad ir svarīgi, cik liels attālums ir starp pakāpieniem. Man gan jāsaka, ka es neesmu tikpat entuziastiski noskaņot, kā jums, kā jūs runājat par zināmiem tekstiem. Jā, ir zināms progress, piemēram, tika definē, eh, cerams, ka ģimenes definīcija tiks eh, noteikti tuvākajā laikā. Jūs runājat arī par to, ka ļoti svarīgi noslēgt šo patvēru meklēšanas jautājumu līdz 2012. gadam. Eh, vairāk referenti un te runāja par šiem patvērumu tekstiem, kas ir ļoti svarīgs, ļoti svarīgs jautājums, bet pēc tam, eh, ka tika iesniegti eh, priekšlikumi par uzņemšanu, uh, tad es jau jautu to negatīvo attieksmi no dalībvalstu puses. Vai jūs esat optimists? Šķiet, ka jūs tāds esat, varbūt jūs varētu ar zinām optimistu pateikt arī man kaut ko par to. Paldies, Latvordas kundze. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Ungārijas prezidentūras sastapās ar ārkārtīgi sarežģītu periodu iekšlietu tieslietu jomā, un šī joma nekad nav bijusi vienkārši, bet darba apjoms ar vienu pieaug. Un runājot par migrācijas paketi un Schengen un situāciju, kāda ir izveidojusies, šie jautājumi bija īpaši sarežģīti un darbietilpīgi. Uh, Es esmu pārliecināta, ka tas bija diezgan neveiksmīgi, ka Ungārijas prezidentūra sarežģīja uh, Ungārijas iekšējie jautājumi. Es nevēlos tajos tagad iedziļināties, bet. Bet mēs varam, protams, strīdēties par to, vai ir likumīgi, ka uh, Eh, parlamenta deputāti izsaka savu viedokli, un droši vien, ka tas tā arī ir par mēdīju likumu, eh, nu taču laiks, ka tas notika, bija ļoti neveiksmīgi sagadījies. Bet iekšlietu un tieslietu pasākumi, kas tika realizēti prezidentūras laikā, protams, to svarīgumu nevar noliegt. Uh, Un jāsaka, ka šie uzdevumi nekad nav bijuši viegli un vienkārši. Jā, ir panākts progress, lielāks dažviet, dažviet netik liels. Un ir tikai taisnīgi teikt mana un arī Sipulskundas vārdā, ka, ka ir iespējas pabeigt vēl Ungārijas prezidentūras laikā vienu uh, otru mm, dokumentu, ja mēs tā drusku piepūlētos, pacīkstētos, lai to panāktu. Protams, arī par bērnu seksuālu izmantošanu šis dokuments un Frontex dokuments ir lietas, kur mūsu viedokļi var dalīties, bet tur visur var panākt ātru progresu. Žēl, ka nav pieņemts lēmums uh, Ungārijas prezidentūras laikā par Ungārijas Bulgārijas iestāšanos Schengen zonā, jo tagad ir pastāv briesmas, uh, kā tas viss sakatīs ar Schengens izvērtēšanas pasākumiem, un šeit nevajadzētu jaukt šīs abas lietas, tā tad uh, Eh, Schengen sistēmas kopējo pārbaudī sajaukt ar to, vai Ungārija un Bulgārija izpildīs kritērijas, pie, lai pievienotos Schengenai. Es arī nezinu par, e, pie, kā ir to datu pie Eirodak. Tas ir tāds jautājums, par ko ir daudz šābu, un šis projekts principā vispār ir ārkārtīgi sarežģīts. Paldies! Kā es jau sacīju, tieši 4.30 mums ir eh, plānota balsošana, tādēļ es atgādinu, kā ir jāsagatavo savas elektroniskās kartes. Ja jums to nav, tad lūdzu nosūtiet kādu tam pakaļ, lai mēs nekavējoties pārām, eh, tā, tad pāriet pie balsošanas. Tikko mēs būsim uzklausījuši abu ministru atbildes. Vēl ir kāds jautājums? Jā, lūdzu, tātad vārds pēdējiem jautājumiem, bet lūdzu, lai tas būtu pietiekami īs, lai katram ministram dotu 5 minūtes. Pirmais runātājs pieminēja pamatiesību hartu un tās ieviešana, saka Brons kungs. Un eh, par to, kā ievērot tās un. Man liekas, ka no vispārējām debatēm ir izkrits jautājums par uh, Uh, konfliktējošām tiesībām uh, hartā un uh, tiesībām hartā un Eiropas padomas konvencijā, īpaši runājot par vārda brīvību. Tad, kad mēs runājam par reliģiskajām tiesībām, šķietam, ka dažas reliģijas ir vienlīdzīgākas par pārējām. Piemēram, runājot par mediķiem, viņiem ir, e, piemēram, jāuzrāda sava reliģiskā piedarība, kaut gan pārējās profesijās tas ir pilnīgi nepieņemams. O, piemēram, arī uh, nav vienlīdzīgi, teiksim, krustazīmes un citu zīmju uh, uzstādīšana vai uzrādīšana. Arī izteiksmes forma reizēm ir uh, par labu vai par sliktu kādam noteiktam virzienam. Uh, Eh, bet kā vajadzētu aplūkot konfliktus starp vienām vai otrām tiesībām? Fundamentālās eh, pulcēšanās brīvība, vēlēšanu brīvība, nodarbinātības brīvība, eh, tās ir pamatbrīvības, kam varbūt ir priekšroka, ja mēs runājam, attiec, ja mēs runājam, teiksim, par uh, nozie, uh, tiesībām būt pasargātiem no noziegumiem. Mums ir jābūt gataviem uzticēties sabiedrībā, lai sabiedrība varētu atšķirt eh, tādu saprātīgu un nesaprātīgu kritiku. Paldies, Bronskungs, un tagad es došu piecas minūtes katram no ministriem, lai atbildētu uz eh, deputātu jautājumiem. Paldies, saka Navračič kungs. Iespējams, ka man nebūs jāizmanto viss 5 minūtes. Runājot par Gonsas kundzes jautājumu par horizontālu diskrim, horizontālas diskriminācijas direktīvu, mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, tad runājot par uh, padomis arhitektūru. Šis jautājums drīzāk ir EPSCO pārziņā, nevis iekšlietu un tieslietu pārziņā. Runājot par konstitūciju, Latvortas kundze Jūs par to uzdevāt jautājumu, es gribētu uz to atbildēt. Norisinājās plašas debatas par mediju likumu, un tas jau tagad ir spēkā sešus mēnešus Ungārijā, un es uzskatu, ka pamatojoties uz to pieredzi, ko esam guvuši pirmos sešu mēnešu laikā, uh, bailes, kuras izpaudās eh, janvāra padomā saistībā ar mēdīju likumu, patiesībā bija nepamatots, jo mums ir runas brīvība un preses brīvība Ungārijā. Un nav pamatot, ka šīs mm, mm, nepamatotās bailes turpinās runāt par laipa gra, laika grafiku, ka tas uh, bija vēl saistīts ar konstitūciju, tam nebija nozīmes. Es tiešām nedomāju, ka konstitūcijas pārskatīšanas laikam te bija kaut kāda nozīme konstitū saistībā ar šīm diskusijām, vai šī, diskusija, vai šī konstitūcija ir laba un diskusijas par to, ka tā tā tiek pieņemta, nav svarīgas. Bronsa kungs. Jā, tā ir, ka pastāv konflikts ar dažādām pamatiesībām. Savienības līmenī pamatiesību hārta institu, in, ir institucionāla. Pastāv tiesības, kam ir ilgstošāka demokrātiska vēsture. Un Tad, ja jūs paraugāties uz valstīm, kas pēdējo 20 gadu laikā ir ieguvušas neatkarību un atbrīvošies no totalitārā režīma un okupācijas varas, tad tas fakts, ka pastāv garantēts aizstāvības mehānisms Eiropas Savienībā pamatiesībām ir ļoti svarīgs. Mēs ceram, ka tas darbosies nākotnē un neradīs konflikts nacionālajās sistēmās. Paldies! Turpina priekšsēdētājs tagad ir vārds Pintēra kungam. Bet gribētu atgādināt, ka mēs tagad saņemam atbildes no prezidentūras un lūkšu klausītājus neiesaistīties blakus sarunās. Lūdzu, vārds Pintēra kungam. Lielas paldies! Es mēģināšu pēc iespējas ātrāk tādā kā telegrafiskā stilā atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vispirms atbildi Kingai Gonsai. Gribētu paskaidrot kaut ko. Uh, nebija 200 cilvēki, kas tika no Maltas aizsūtīti, bet 1014, kurus uzņēma citas dalībvalstis. Un, eh, un 174 eh, cilvēki tika nosūtīti atpakaļ uz Čādu, tā ir Āfrika, nevis Eiropas Savienība. Un vēl es gribētu atgādināt, ka neviena cita iepriekšējā prezentūra nav bijusi sekmīga migrantu radītā spiediena samazināšanā uz Maltu. Bet mums izdevās samazināt šo spiedienu par pār par tūkstošu cilvēkiem. Un es uzskatu, ka tas bija nozīmīgs ieguldījums no mūsu puses. Vikstrēms kundze, es domāju, tas tā, tā bija nevis bezizē, bet tāda kā stagnācija saistībā ar Dublinu divi. Uh, Un ņemot vērā pašreizējos migrācijas spiedienu, tā ir arī Grieķijas problēma, milzīga problēma, bet tā arī gūstas uz Francijas pleciem. Es domāju, ka Dublinas sakrā būtu vērts mainīt pašu būtību. Jūs runājat par uh, patvērumu meklēšanas direktīvu un kādas ir mūsu cerības saistībā ar to. Mēs izskatījām desmit lietas, kurās netika pieņemts nekāds lēmums. Bija lēmums par pakvalifikācijas direktīvu, un mēs arī izveidojam Eiropas patvērumu biroju. Tas tiks izveidots 19. jūnijā, uz to gribētu vērt vērst jūsu uzmanību. Bet bija vairāki jautājumi, kuros 27 valstis spēja vienoties. Bet ir vēl vairāk jautājumi, kas vēl ir jārisina. Īpaši saistībā ar, piemēram, mūsu bērnu drošību, ne tikai vispār drošību Runājot par patvērumu meklēšanas pakotnes noslēgšanu līdz 2012. gadam, cerams, ka mēs to varēsim izdarīt. Ir vēl trīs jautājumi, kas nav atrisināti, mēs turpināsim pie tiem strādāt, tagad ir 2011. gads. Un ja, mē, ja darbs tikpat aktīvi turpināsies otrajā šī gada pusē, tad mēs spēsim rast, eh, sasniegt savu mērķi runājot par Lotfordas kundzes jautājumu. Jā, šie laiki bija ļoti grūti, tā ir Un tāpēc ir svarīgi paraudzīties, kāda ir īstenošanas ierobežojumi, ņemot vērā šos grūtos apstākļus. Runājot par Schengens jautājumu, nākošais prezidentūras nesāks no nulles, jo runājot par Bulgāriju un Rumāniju, padomes pieņemtie secinājumi jau ir publicēti, Un tā tad mēs šīm divām valstīm neizvirsīsim jaunus, jaunas prasības, un tas arī būtu viss, kas man ir sākāms, un vēlreiz gribu pateikties par jūsu atbalstu un sadarbību, ko izrādiet mūsu prezentūrē. Paldies! Paldies! pateicamies abiem ministriem, Pintēra kungam un Navračiš kungam par viņu darbu, ko viņi ieguldīja šajā semestrī. Un tagad pārējam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 Dear colleagues, Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu turpināt darbu. Mums vajadzētu atcerēties par eh, atvēlēto laiku, jo balsošanas sākums eh, tika eh, paziņots kā pulkstens puspieci. Daudziem deputātiem ir arī vēl citi uzdevumi, tādēļ darīsim visu, lai paveiktu darbu saulēcīgi. Again, again, colleagues. Dargie kolēģi, es gribētu vēlreiz atgādināt par to, cik svarīgi ir, lai jums būtu gatava elektroniskā balsošanas kartiņa izmantošanai. No one is having a problem with the electronic yes. card vai ir kādam problēma ar balsošanas kartiņu? Kellers kundze, jā, e, ne, referentē nebija balsošanas kartiņu un es nokārtoju to, lai būtu. Tātad tagad visiem viss ir kārtībā, mēs vēl mirkli uzgaidīsim, kamēr tiks atnesta Kellers kundzes balsošanas kartiņa. Mrs. Hautala, is it coming? Hautals kundze, vai viss kārtībā? Priekšsēdētāji, piemžēl, šķiet tas prasīs 6 vai 7 minūtes, tādēļ es neesmu gatava kolektīvi visiem lūgt ziedot šo laiku. Labi, priekšsēdētājs saka, tad mēs ņemsim pirmajā balsojumā eh, jūs vērā balsojot vienkārši ar rokas pacelšanu. Have, mistaken, Tātad mums ir četri elektroniskie balsojumi - 12., 13., 14. 15. un 16. punkti. Tātad pirmais ziņojums ir par gada ziņojumu par publisko piekļuvu 2009.-2006. gada dokumentiem. Referenta projekts. Referenta ir mūsu kolēģe Hautala. Tālāk 13. punkts, par to balsosim pēc tam. Nē, tātad par 13. punktu nebalsosim, tas ir atlikts. Tālāk 14. punkts Eiropas saimnības pretterorismu politika, galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi. Referente Sofija Intvelde. 15. punkts izpusīgi pie personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā, referents Aksels Voss. 16. punkts arģentūra lielapjomītē sistēma darbības pārvaldībai brīvības drošības un tiesiskuma telpā. Referents Karlas Koeljo. Ja jums nav iebildumu, tad mēs varētu sākt ar 12. punktu. Hautals kundze, Dēfemēras kungs, Dēfemēras kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu, Jūs teicāt, ka Intveltes, par Intveltes kundzes ziņojumu šodien mēs nebalsosim. Es pareizi sapratu par 13. punktu priekšsēdētājs. Ja jūs paskatīsieties darba kārtībā, tad 13. punkts par kuru mums bija paredzēts balsot, tas ir par nolīgums ap Eiropas Savienību un Austrāliju. Par PDR. Šis punkts ir atlikts uz vēlāku laiku. Par to mēs šodien nebalsosim. Tikai par 13. punktu nebalsosim. Tālāk, nākamais 14. punkts. Šeit arī referenta ir Sofija Intvelds kundze, un par to mēs balsosim. Paldies par paskaidrojumiem. Priekšsēdētājs tātad sākam ar 12. punktu par piekļuvi dokumentiem. Referente Heidi Hautalskundz un Hautalskundzes balsi mēs pieskaitīsim, balsojot manuāli. Sāksim balsot. 18. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. Mēs pārbaudīsim, labi, tieši tādēļ arī ir elektroniskā kartiņa. Sākam balsot. Sākam balsot, visi nobalsojuši. Balsošana beigusies. Noraidīts. Tālāk otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 19. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 20. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 21. grozījums par? Pret pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām 21. grozījumu. Balsojam par 21. grozījumu. Balsošana beigusies. Un 25 pār 22 pret pieņemts. Tālāk otrais kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk trešais kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais. Nē, es atvainojos. 28. kurš par, pret, atturs pieņemts. 29. par, pret, atturs pārbaudīsim. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pret 22 pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Pret? Atturs. Šķiet noraidīts. 31. par? Pret? Atturs. Pieņemts. 32. grozījums par? pret, atturs pieņemts. 33. par, pret, atturs pieņemts. 4. kompromiss, kurš par, pret, atturs pieņemts. 37. grozījums, kurš par, pret, atturs pieņemts. Tātad 31. grozījums, kurš par? 35. grozījums par, pret, atturs, Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Četrdesmit pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 43. pār pret atturs pieņemts. 45. pār pret atturas pieņemts. 46. pār pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 51. par, pret, atturs pieņemts. 52. par, pret, atturs pieņemts. 53. par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudām 53. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 54. grozījums par, pret atturs pieņemts. 7. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 8. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas norēdīts. 61. par, pret, atturas norēdīts. 62. ar mutisko referentes grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. punkts ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 9. kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Sešdesmit piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturs noraidīts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. 69. par pret atturs noraidīts. Pārbaudam 69. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 17 pret pieņemts. Es atvainojos. Pieņemts. 69. grozījums. Tālāk 11. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts.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 78. mutiskais grozījums no Alde par, pret atturs pieņemts. 13. kompromiss, kurš par, pret atturs pieņemts. Dalītais balsojums par 82. grozījumu pirmā daļa, kurš par, pret. Pārbaudam elektroniski. Pārbaudam 82. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 21 pret pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs noraidīts. 83. grozījums par. Pret. Es atvainojos, saka priekšsētājs, palaidu garām 39. punktu ar referentes mutisko grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts. 83. grozījums par pret atturs pieņemts. 84. grozījums dalītais balsojums ar mutisko grozījumu pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Pieņemts. 85. kurš par? Pret atturas pieņemts, 86. par, pret, atturas pieņemts, 87. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Apsvērumu daļas punkti. Pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais, es atvainojos, piektais grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturs noraidīts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. Sastais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs norēdīts. Septītais grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs norēdīts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturs pieņemts. Divpadsmitais par pret pret atturs pieņemts, 13. grozījums par, pret atturs pieņemts. H, A, jaunais apsvērumu daļas punkts ar referents grozījumu, kurš par, pret atturs pieņemts. 14. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 4, 15. par, pret atturs pieņemts, 16. par, pret atturs pieņemts, 17. par, pret atturs pieņemts. Un mēs palaidām garām 37. grozījumu. Es ļoti atvainojos. 37. grozījums trešajā lapas pusē. Lūdzu, atgriežamies pie 37. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem, kurš par? Es atvainojos, balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pret 2 apsveicām Heidi Hautalas kundze un pateicamies par darbu. Tālāk pārējām pie nākamā balsojuma par Intveltas kundz ziņojumu. Vārds jums, Intvelt kundz. Priekšsēdētāji, kā referente es ierosinātu atlikt balsošanu par šo ziņojumu, jo mēs vedam sarunas par kompromisiem un mēs pieņēmām to, ka uh, ar kompromisu pakotni šis ziņojums būtu gatavs balsošanai, bet viena no politiskajām grupām pirms komitejas sēdes eh, tomēr paziņoja, ka viņi nevarētu atbalstīt patreiz esošos kompromisus, tādēļ, ņemot vērā šīs tēmas nozīmīgumu un svarīgumu, mēs uh, gribētu tomēr atvēlēt laiku tam, lai sagatavotu tādu tekstu, kas visiem būtu pieņemams priekšsēdētājs, es domāju, ka tas ir tikai pamatoti un taisnīgi, ja mēs atbalstītu referentes priekšlikumu šī balsojuma sakarā, un ja iebildumu nav, tad mēs esam gatavi pieņemt šo priekšlikumu. Busutilkungs vārds jums. Tikai noprecizēt. Ja viena no grupām uzskata, ka ar to nav notikušas pietiekams konsultācijas, tad, lai arī mēs piekrītam lielākā daļā kompromisu, diemžēl mums jāatzīst, ka lielākā daļa no pārējiem daudziem grozījumiem, kas iesniegti par šo ļoti svarīgo ziņojumu, ir tikuši ignorēti, lai panāktu vienošanos par kompromisu grozījumiem. Tādēļ, lai arī negribīgi mēs tomēr piekrītām uh, Eh, balsošanas atlikšanai, bet tas būtu vietā tikai tad, ja tas varētu nodrošināt labāku sadarbību ar referenti un ar mūsu grupu. Morales kungs. Jā, mēs piekrītam atlikšanai. Paldies! Vai Tātad Vēberskunds vai Kirhopfkungs, Alda grupa. Tad mūsu referenti ir no Alda grupas, tā kā mums ir pieņemams viņas priekšlikums. Kirkopfkungs, jā, es piekrītu tam, bet būtu labi, ja ar mums arī kāds pakonsultētos, tā kā tas nebija. Nu, es redzu, ka lielākā daļa to atbalsta, bet es ļoti, ļoti ceru, ka šī atlikšana novedīs pie uh, labāka konsensus, un kaut arī negribīgi tomēr atbalsta šo priekšlikumu. Mēs esam apmierināti ar referentes veikto koordinācijas darbu un ņemot vērā referents priekšlikumu, esam gatavi atbalstīt balsošanas atlikšanu. Un Forhesio kungs, jā, es arī atbalstu atlikšanu. Zaļo grupas vārdā? lēmums par atlikšanu jau ir patiesībā pieņemts, mēs to piecietīsim, bet mēs bijām gatavi balsot par kompromisu, tādēļ es eh, brī, gribētu zināt, kas notiks ar tekstu šīs atlikšanas rezultātā. Katrā ziņā mēs negribētu redzēt, ka process ievilktos. Priekšsēdētājs. Tad priekšlikums ir ticis pamatots ar vēlmi nodrošināt visiem pieņemamu konsensusu konsultāciju procesā, lai mēs varētu balsot par tekstu pēc iespējas labākā kvalitātē. Intveltas kundze, es atvainojos visiem kolēģiem un Kirkopf kungām, jo īpaši, bet ticiet man, ka es nebūtu to uh, nebija paredzējusi, un es neierosinātu atlikšanu, ja es neuzskatītu, ka tas ir nepieciešām. Diemžēl tā ir iznācis, jo mēs visi uh, tiecāmies uz kompromisu, paļaujoties uz savu labo gribu un būdami labticīgi sarunu dalībnieki, bet, uh, ja laiks ir nepieciešams, eh, tad es domāju, mēs varam to atvēlēt, jo tas ir, nav likumdošanas eh, projekts. Domāju, tas, tas ir atzinums un tas ir pamatot. Priekšsēdētājs, es redzu, kur Diahemeras kungs grib izteikties un Beterils kungs grib izteikties. Jā, es noteikti gribētu piebilst eh, Garcia Hansiglēra kungs. Es pieņēmu to, ka mana politiskā uh, grupa varētu piekrist Intveldskundas priekšlikumam, bet es gribētu tomēr būt godīgs uh, un te pateikt sakojošo. Es iesniedzu 38 grozījumus par šo ziņojumu. Referente ar mani nekonsultējās pat nevienu reizi, lai parunātu par šiem 38 grozījumiem. Vēl vairāk. Mani nepārstāvēja manas grupas ēnu referente. Es uzpilnībā uzticējos Harkins kundzei, es atbalstu viņas lēmumus, bet es esmu atbildīgs par saviem grozījumiem, kurus pats iesniedz kopā ar Degalas kungu. Uh, Tā kā būtu ļoti jauki, ja ar mani tomēr pakonsultētos, lai atrastu kopsaucējus un atšķirīgos punktus, bet līdz pat 5.05 šo pēcpusdienu Intveldes kundze neizrādīja nekādu vēlmu vai ieceru ar mani komunicēt. Tad, respektējot mans politiskās grupas lēmumu, tomēr uzskatu, ka ir nepamatoti atlikt balsošanu. Priekšsēdētājs. Jā, lēmums ir pieņemts par balsošanas atlikšanu, jo ja mēs dzirdējām grupu koordinātors, kuri leģitīmi pārstāv attiecīgās politiskās grupas. Redz, ka daudzi lūdz vārdu, un tomēr būtu ļoti labi, lai jūs tomēr ņemtu vērā tos argumentus, kurus pauda Intveltas kundze savu ziņojumu sakarā. Beserilkundze. Himenes Beserilkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu. Demēra kungām, es iesniedzu 14 grozījumus visi par terora aktu upuriem, un es esmu pie šiem jautājumiem strādājusi 14 gadus. Es pati esmu bijusi uh, teroristu uzbrukumu upure. Un man ir tikai viens īsts kompromiss, kas ne, kur netika iestrādāti mani grozījumi. Es strādāju arī pie citiem ziņojumiem, piemēram, pie ziņojuma par eh, noziegumu upuru aizsardzību un par rīkojumu par šo upuru aizsardzību. Diez de Mers kungs un Lies de Grants kungs iesniedz vairāk nekā 40 grozījums, un arī pret viņiem tika ne, netika izrādīta pienācīgā uzmanība, un es nepiekrītu balsošanas atlikšanai. Hankes kundze, vai jūs izteiksieties tagad kā referenta no Tautas partija grupas par šo ziņojumu? Jā, es izteikšos ungāriski, jo būtībā problēma iepriekšējās debatēs, acīm redzot, bija tā, kas izmantoja angļu valodu, ceru, ka būs labāk, ja es eh, izteikšos ungāriski. EPP un es kā ēnu referente pieņēmām eh, tādu pamatotu pareizu pieeju eh, lobijos un tā tālāk bet iespējams, ka es varbūt biju pārāk polēmiska. Kas ir tie svarīgākie jautājumi? Tas nav kaut kas tāds, kas ir atkarīgs pol no politiskās prakses. Šeit mēs runājam par principu jautājumiem. Un mēs nevaram no tiem atteikties, ja mēs nevēlamies atteikties no mūsu patiesajām vērtībām. Uh, Iespējams, ka mēs varam turpināt debatēt par šiem jautājumiem, taču, kas attiec uz 19 eh, galvenajiem balsojumiem, mēs nevarēsim varbūt eh, tos visus atbalstīt. Varbūt, ka mēs to visu varam pavilkt garumā, mēs varam atbalstīt balsojumu atcelšanu, bet runājot par galvenajiem jautājumiem, mēs nevaram atkāpties no savas pozīcijas. Uh, un sliktus kompromisus mēs neslēgsim. Mēs varam atlikt balsojumu, bet es esmu pret, pret faktu, ka mēs taisamies kaut ko paslaucīt zem paklāji. Jā, nu, mums ir jābūt skaidrībā. Mēs pašlaik uh, pieņemam lēmumu, politiskās grupas piekrita ar lielu vairākumu, ka mēs atliekam balsojumu Tāpēc tagad atsākt šo diskusiju par to, kāpēc tu darīt vai nē. Es domāju, ka mums ir papildus laiks diskusijām, lai eh, paplašinātu šo kopīgās vienošanās pamatu, bet šeit faktiski mēs dodam vārdu Infelds kundze noslēguma vārdiem. Es šeit vēlos novērst eh, kādu nesaprašanos. Es esmu konsultējusies ar Spāņu deputātiem, es esmu vērsusies pie jums, tas ir rakstiski, es to rakstīju personiski. Es izteicu priekšlikums, varbūt tie nebija eh, piemē, jums pieņemam, taču nevajag teikt, ka es ar jums nekontaktējos. Mums ir ēnu referenta, tāda ir sistēma, katrs var iesniegt grozījumus, un ja ēnu referents šos uh, grozījumus nereprezentē atbilstoši. Tā ir iekšējā politiskās grupas lieta, nevajag man par to pārmest. Es saprotu, mums ir politisko uzskatu atšķirības, bet ja grupa iepriekš zina, ka nav pieņemams uh, ziņojums pamatā, tad nav nekāda jēga runāt par kompromisiem. Ja mēs runājam par kompromisiem, tad pastāv vēlme uh, panākt atbalstu ziņojumam. Ja šādas vēlmes nav, tad kāpēc vispār ir e, kompromisi, par tiem, kāpēc jāvienojas par kompromisiem? Tāpēc, domāju, tas ir ļoti bēdīgi, ka mani centieni ir beigušies ar situā par situāciju, ka es esmu tā, kas viss ir izslēgusi un noraidījusi. Tātad veltīsim papildus laiku un paskatīsimies, vai varam panākt rezultātu, kas ir pieņemams visiem, un ja ne, tad mums ir jābalso viss. Tiesdemēras kungs, vai jūs dzirdējāt paskaidrojums no Entveltas kundzes, vai jūs varētu lūdzu neatsākt diskusiju? Cervantesa valodā konsultēties nozīmē semantiski, ka jūs veicinat iespēju paust atšķirīgu viedokli. Ar mani neviens nav konsultējies, un te Grandes kundze arī ne. Mūs informēja, ka mūsu grozījumi ir iekļauti trijos kompromisa grozījumos, kas nevienu netika apspriesti trīs kompromisi, kas tika uzspiesti, nevis par tiem notika sārunas. Tāpēc Intvalds kundze nevar teikt, ka viņa ar mani runājas. Viņa nav ar ma par mani runājas par tiem. Uh, cienījamie deputāti, lūdzu, nesāksim debats par procedūru. Tāda iespēja vēl būs. Mums būs iespēja panākt lielāku konsensus, pamatojoties uz lēmumu pārcelt balsojumu. Tā kā konsultācijas varētu notikt, mēs radīsim tam apstākļus un centīsimies panākt plašāku vienprātību. Tāpēc eh, tālāk vairs nekavējoties pāriesim pie nākošā balsojuma. Un tas ir Aksela Fosa ziņojums par datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Tātad mēs sākam tūlīt arī balsot. Tātad sākam balsot. Kompromiss balsu, uh, grozījums viens par pret apturas pieņems. Kompromiss divi. Vai par procedūru kaut kas būs tilkans? Vai mēs varētu prasīt balsojumu blokā par visiem kompromisu grozījumiem? Busatila kunga ierosinājums. No, there are more than that. Would you accept? Would you? Would you? Would you accept, would you accept? Vai jūs varat pieņemt balsojumu grupā par kompromisa e, grozījumiem, atskaitot kompromisa grozījumu 9, 34 un 36. Arī zaļie un liberāļi domā tāpat. Kirkopkungs. Arī par 20. būtu jābalso atsevišķi vēl. 18. un 20. Labi. Tad balsojam blokā par visiem kompromisu grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts atskaitot tos, kurus mēs nos, eh, atzīmējam. Tātad par tiem tagad balsojam atsevišķi deviņi par pret atturs pieņemts. 20. 18. grozījums par Abstentions adopted. Pieņemts. 20. grozījums par pret atturs pieņemts. 34. grozījums par pret atturs pieņemts. Un 36. grozījums par pret atturs pieņemts. 48. grozījums par pret atturas noraidīts. 49 par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums kultūras komitē par pret atturs noraidīts. Daudzi grozījumi tagad atkrīt. 53. par pret atturas noraidīts. Grozījums divi itre par pret atturas noraidīts. Yep. Amendment 56. 56. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 56. sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 27 pār 23 pret pieņemts. Tālāk. Kompromiss 4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Cik 63. 66. identiski, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 64 par. Pret. Atturas noraidīts. 65 par. Pret. Atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. 81. Nē, vispirms kompromiss 8 par. Against abstentions adopted. Pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums kult par 82. ir atsaukts. Tātad grozījums numur 5 kult par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums jūrī par pret atturas noraidīts. Which still standing. Six Yuri. Six Yuri split. Tātad sestais jūrī pa daļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrais, o teikums tātad atkrīt, par to nav jābalso. Tagad sastais grozījums itre, otrais teikums par. Seši itre, otrais teikums par, pret, atturas noraidīts. 87. par, pret, atturas pieņemts. 93. Nē, tomēr 91. grozījums par pret atturas. Norēdīts ar lielu balsu vairākumu. 93. par pret atturas noraidīts. Septītais itra par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 Astoņi, grozījums astoņu kultu. Kas par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Vai pārbaudīsim? Nē. Tālāk, kad devītais itre Tā tad jāpārbauda astoņu kultu. Jā, labi, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet, ka no EPP ir viens, lie, viena lieka balss. Šķiet, ka jums nekad nepietiek. Maybe you are the one too many. Okay. Okay, then. Okay, we're taking off one vote for. Tātad mēs vienkārši noņemam vienu balsi. Tātad cik tagad mums ir? 22 pār 29 pret noraidīts. Tālāk pārējām pie 9 itra pār pret atturas noraidīts. 17 imko par pret atturas noraidīts, manuprāt, bet pārbaudīsim. Ļoti neskaidri celiet skaidrāk rokas, pretējā gadījumā mēs nevaram novērtēt. Tātad balsojam par 17. imko, elektroniski sākam balsot. 17 imko. Now, closed. Beidzam balsot. 22 pār 26 pret noraidīts. 113. par pret atturas noraidīts. 116. par pret atturas noraidīts. 117. par pret atturas pieņemts. 10 jūrī par pret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 19. grozījums Simko, otrais teikums, otrais teikums par pret atturas norādīts. 126. par pret atturas norādīts. 12. grozījums par pret atturas norādīts. 12. itre par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim elektroniski. Itra 12. Sākam balsot. Beidzam. Divdesmit četri par divdesmit divi pret pieņemts. Divdesmitais imko par atlikušo tekstu par pret atturas pieņemts. 13. kult par pret atturas noraidīts. 21 imko par pret atturas noraidīts. 13. jūrī par pret noraidīts. Man šķiet, ka mums te būs balsojums pa daļām. Nē, nē, nav viss. Kur tad mēs esam pārlekuši? Esam pārlekuši 22 imko pirmā daļa. 22 imko pirmā daļa. Jā, 16. lapuse. Šķiet, ka tur vairums no grozījumiem ir atkrituši. Līdz pat 22 imko pirmā daļa. Par pret. Āturas pieņemts otrā daļa par pret. A Šķiet, ka noraidīts. Tālāk, 136. grozījums par pret atturs noraidīts. 138 par pret atturs noraidīts. 15 kultu par pret atturs noraidīts. 15 jūrī par pret atturs noraidīts. 15 itri par, pret, atturas, noraidīts. 23 simko par, pret, atturas, noraidīts. 142 par, pret, atturas, noraidīts. 130, 146 eh, par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim 146. 148 pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 22 pret pieņēmts, 147 pār pret atturas pieņemts. 151 par. 151 par. Stāvros, tev vajadzētu balsot, tas tak tavs grozījums, saka priekšsēdētājs, bet tas ir pieņemts. Tāpat. 152 par. Pret atturs pieņemts. Kompromis 29 par pret atturs pieņemts. 155. Nešķiet, ka nē. Priekšsēdētājs atvainojas. 18. jūrī. Pirmais teikums par pret atturs noraidīts. 155 par pret atturs noraidīts. 19. itre pieņemts, 20 jūrī par pret atturs noraidīts, 28. mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts, 21 itrē par pret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 atturas noraidīts. 26 jūrī par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts pārbaudīsim elektroniski. 26 jūrī. Sākam balsot. Beidzam. 20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 Tagad, nē, laikam tomēr vispirms pārbaudīsim 42 imko. Tātad balsojam. Trīsdesmit pieci par un piecpadsmit pret, es atvainojos, jā, tas tiešām ir pieņemts. Lūk, te ir jautājums par to, vai jūs ceļat vai neceļat rokas. Ja jūs neceļat rokas, ir ļoti grūti pateikt, kādi ir rezultāti. Tālāk pāriem pie apsvērumiem un atsaucēm. Trešais grozījums par pret atturs pieņemts. Astotais grozījums par astotais par pret atturs noraidīts. Pirmais grozījums Imko par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. padaļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Divdesmit septītais par pret pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudam. Nevajag pārbaudīt, noraidīts. Labi. Trīsdesmit divi. Par pret atturas pieņemts.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 Vēl seši imko palicis par. Pret atturas pieņemts. Un šķiet, ka. Jā, vēl 44. grozījums, par to ir jābalso par. Pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par visu šo tekstu. Nē, excuse me, electronic check. Nē, balsojam elektroniski. Amounting to. Amounting to. Let's see. 49 plus, 1 minus. 49 par 1 pret pieņemts un mēs sveicam Akselu Osakungu. Mēs pazemīgi lūdzam Aksela Vosa kungam nepieļaut eh, vēl vienu šādu balsojumu, kā šis te tik komplicētu. Having... Un tagad eh, mēs vēl ar vienu turpinām balsošanu. Tagad balsosim par priekšlikumu grozīt regulu par aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Referents ir Karls Koelju. Mēs vairāk kā vienreiz esam uh, klausī, uzklausījuši viņu, viņš stāstīja par šo projektu. Lūdzu, vārds jums. Uh, Divi komentāri. Vispirms gribu pateikties visiem ēnu referentiem. Mēs panācām pirmajā lasīmā kompromisu ar padomi. Un eh, te ir eh, aizliegums eh, veidot citas sistēmas bez le leģitīmas sistēmas un bez interoperabilitātes. Un te ir arī runa par uh, vadības padomi. Un te mēs par visu vienojamies, tā tad eh, aicinu kolēģis balto, balsot par visu kopā par šo kompromisu, lai pēc iespējas ātrāk šī aģentūra varētu ķerties pie savu darba. Paldies, Kēlju kungs! Turpin priekšsēdētājs, tātad balsosim. Sākam balsot par kompromisu tekstu. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. Tātad visi tālākie grozījumi atkrīt. Vai tas ir tik labi, tas tiešām atsver to milzīgo darbu, kas bija jāiegulda iepriekšējā balsojumā. Lielas paldies, Kailju kungs! Tagad balsosim par grozīto tekstu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot, atkārto priekšsēdētājs. Kāds ir rezultāts? 43 par, 3 pret. Sveicam Kolju kungu par viņa paveikto darbu. Paldies! and we still have a point to go. Vēl ar vienu ir jādodas tālāk. Ja pareizi saprotu, saka priekšsēdētājs, ir ziņojums no komisijas padomai par e, Eiropas parlamenta ziņojumu par datu, saglab, par datu saglabāšanu datu saglabāšanas direktīvu. Es atvainojos, saka priekšsādātājs, es aizmirsu, mums vēl ir viens balsojums. Was... Es tiešām domāju, ka mēs balsojam par to. Yes, I'm sorry, but I was, follow, I was following my I was following my voting list. Eh, es tiešām vienkārši gāju pēc savu balsojumu parakst, eh, saraksta, kur bija uh, uh, izlaist šis viens punkts. Tātad līdz ar to paziņoja, ka mums vēl ar vienu ir jābalso par lēmumu priekšlikumu, to ceļošanas dokumentu sārakstu, kur to turētājiem dod tiesību šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu un mehānisma ieviešana šāda saraksta izveidēji. Referente ir Taņa Fadžon. Un vienīgais balsojums ir šis izskatāmais teksts, kas par? Vai mums būtu jābalso bals... Eh, elektrons? Nē, nav jābalso elektrons. Labi, par? Pret? Tātad pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu, kā arī par normatīvo rezolūciju. Elektroniskā pārbauda. Lūdzu, elektrons balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Now we got. Tātad tagad 40 pār, neviens nav pret, vienbalsīgi pār. Lielas paldies, Taņa Fadžon. Tiešām atvainojos, es biju noguris un nepamanīju, ka vēl ir viens punkts, par kur jābalso. Lielas paldies! Ok, ok. I've been report. Labi. Turpin priekšsēdētājs. Man ziņo, ka attiecībā uz pēdējo darba kārtības punktu, tas ir komisija, lū, es atvainojos lūdzu klusumu zālē. Lūdzu jūsu uzmanību. Pēdējais darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā ir prezentācija no komisijas puses Tas ir eh, novērtējums ziņojums par datu saglabāšanas direktīvu. Prīve kungs, komisijas iekšlietu pārstāvis, taču viņam ir paredzēta uzstāšanās pulksteni 18. Tātad mums vēl ir laiks līgt līdz tam. Pirmo reizi tā gadās vispār. Tātad ierosinu nelielu pārtraukumu un at atsāksim darbu pēc desmit minūtēm. Paldies! We thank you, colleagues. Paldies, kolēģi, turpina priekšsēdētājs. Paldies par jūsu izpratni. Vēlreiz paldies <laughs> par jūsu neatlaidību, centību, jo mums vēl ar vienu, vēl ir viens darba kārtībā darāms darbiņš. From the commission ziņojums no komisijas puses. Sveicam Privei kungu, iekšlietu ģenerāla direktorāta pārstāvi, direktoru. Viņš mums pastāstīs uh, par izvērtējumu ziņojumu par datu saglabāšanas direktīvu. Mēs uzklausīsim Privekungu, un tad vēl būs nedaudz laika uzdot viņam jautājumu. Privekungs, lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Ceru, ka būs daudz jautājumu jūs komitējā par datu saglabāšanas direktīvu un paldies par šo iespēju pastāstīt jums par izvērtējumu ziņojumu par datu saglabāšanas direktīvu. Kā jūs zināt, šis ziņojums ir ilgstošu apspriež arī rakstveida konsultāciju un statistiku rezultāts. Mēs izvērtām arī plašas diskusijas ar dalību valstīm un citām iesaistītajām pusēm. Šī ziņojuma mērķis nav juridiska analīze, tas neizdara nekāds cits secinājums par to, vai šī direktīva ievēro nepieciešamības un proporcionalitātes principu. Jums tas ir jāvārt, jāvārtie saskaņā ar 14. pantu direktīvā ir izvērtējums, eh, kā šī direktīva darbojas un vai šis darbs būtu jālabo. Mālstrēma komisāre uzskata, ka šī direktīva ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu izvē, izmeklēšanu un vispār tiesu iestāžu interesēs. Taču iespējams, ka šī direktīva būtu jāaktualizē, jo nepieciešama jauna pieeja datu saglabāšanai. Iemesli tam ir trīs. Pirmais iemesls mums jānodrošina, ka vēsturiskie saziņas dati ir pie, pieejami izmeklēšanai, bez kopīgiem kopienas noteikumiem nav pamatu uzskatīt, ka šie dati būs pieejami. Uh, Vēl arvien ir dalībvalsts, kas nav transponējušas direktīvu, un līdz ar to kopīgās izmeklēš, kopīgā izmeklēšana tiek kavēta vai pat tiek pārtraukta, jo dati tika saglabāti tikai neilgu laiku. Otrkārt, pakalpojumu sniedzēji pamatoti uh, parāds, ka pastāvais minimāla nesaderības starp iekšējiem noteikumiem un uh, savienības noteikumiem. Un treškārt ir jāparedz arī konsistence starp datu saglabāšanu un personu tiesībām uz pieejušiem datiem. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienības noteikumi par datu saglabāšanu izpilda jebkuru no šiem trim mērķiem. Kāpēc mums būtu jāpārstrādā direktīva? Visas iesaistītās puses eh, pauda savu atbalstu pašreizējai direktīvai, jo tā paredzēja pietiekošu elastību, kā šie komunikācijas dati ir pie, darām pieejami un izmantojami. Taču te pastāvēja grūtības saistībā ar direktīvas transponēšanu attiecībā uz datu aizsardzību un tiesībām privātumu. Jūs zināt, eh, bija zināmi gadījumi Čehijā un Vācijā, kad eh, šīs prasības eh, tika noliektas attiecīgajās konstitucionālās tiesās. Bija arī un, gadījumi Ungārijā un Kiprā, un ir arī gadījumi, kas ir atcelti Ungārijā. Un īrijas augstākā tiesa vietējās grupas interesēs arī ir apšaubījusi šo direktīvu. Katrā ziņā ir jāizveido jauna sistēma, kas paredzētu dalībvalstīm iespēju transponēt šo direktīvu elastīgi, lai šie dati arī būtu pieejami policijas iestādēm. Vēl ir jāņem vērā Uh, attīstības, notikuma attīstības gaita pēdējo piecu gadu laikā attiecībā uz mm, krimināliem lietām un jāizveido jauna sistēma nākošiem pieciem desmit, desmit gadiem. Un jāparedz arī anonīmas simkartes izmantošana, viedie telefoni un interneta izmantošana. Mums priekšā mm, veido jauns izaicinājums. Te ir īstais brīdis uzdot savu jautājumu, vai datu saglabāšana ir uh, iet kopsolī ar šiem šo tehnisko attīstību. Uh, mēs sākam mm, apspriedes ar iesaistītām pusēm, arī ar uh, pilsonisko sabiedrību 1. jūnijā. Tas pats attiecas arī uz e, tiesību sargājušām iestādēm un Uh, rūpniecības nozara pārstāvjiem tuvākajās nedēļās. Kāds būtu šīs direktīvas pārskatīšanas mērķis? Nav nekādu šaubu par to, vai nu vismaz teorētiski, ja tā varētu sacīt, viens no iemesliem, uh, viens no variantiem būtu status quo atstāt situāciju tādu, kā tā ir. Uh, un tad izmantot eh, pārkāpumu procedūru gadienos, kad eh, tas ir vajadzīgs. Protams, ir savu plusi šai procedūrai, arī ir zināms dalībvalsts, kas iestājas par status quo, tomēr komisija uzskata, ka ņemot vērā bažas par datu saglabāšanu un privātumu un uh, pašreizējo status quo varētu arī nebūt ilgstoši. Otrais variants ir atcelt direktīvu visā tās kopumā un paredzēt dalībvalstīm viņu pašu pieju. Tas ir paredzēts uh, privātuma direktīvas 15. pantā un trešā iespēja, tā par kur iestājāmies mēs, ir izmantot labākus proporcionalitātes standārtus, kas tomēr eh, neapšaubīt šī instrumenta efektivitāti. Te nav runa par harmonizēšanu, harmonizēšanas pēc. Uh, bet mērķis ir mazināt industrijas un direktīvas pamattiesību uh, sadursmi. Tātad mērķis ir nodrošināt pamattiesību ievērošanu. Un mēs izvērtējam plusus un mīnusus ar dalību valstīm uh, arī attiecībā uz datu saglabāšanas ilgumu pašreizējā direktīvā. Taču mēs um, paredzam, ka varētu būt arī vēl citas alternatīvas datu saglabāšanai. Vēl īsumā gribētu pieminēt uh, vienu faktu. Līdz brīdim, kad visi šie, visi šīs izmaiņas tās ir spēkā, mums jāizmanto pašreizējais ietvers. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka pašreizējā datu saglabāšanas direktīva tiek attiecīgi uh, transponēt, runājot par bažām. Eh, tomēr dalībvalstīm ir jāsaglabā dati un jānodrošina statistikas datu sniegšana saskaņā ar šīs direktīvas desmito pāntu. Vēl ar vien ir secināms, ka datu saglabāšana ir novedusi pie um, noziedznieku notveršanas un upuru aizsardzības. Komisija izskatīs visus šos jautājumus, izstrādājot tās jaunos priekšlikumus. Vasaras laikā mēs izstrādāsim ietekmes novērtējumu pamatājumu uz šiem trim variantiem, kurus minēju Tā rezultātā mēs identificēsim labāko direktīvas pārskatīšanas variantu un izvērsīsim arī tālāku pētījumu par pašreizējiem datu saglabāšanas modeļiem Eiropas Savienībā un ārpus tās. Un priekšnētāji kungs papildinājumā gribētu sacīt attiecībā uz tām dalībvalstīm, tām nedaudzajām dalībvalstīm, kuras līdz šim nav īstenojuši šo direktīvu. Uh, komisija turpinās pārkāpuma procedūras, kas jau ir uzsāktas. Paldies, paldies, Prive kungs. Tagad eh, sāksim diskusiju. Pirmais runātājs - Intveldes kundze. Varbūt Overa kungs gribētu izteikties kā pirmais, viņš bija iepriekšējais referents, ne? Nu, labi. Alvaro kungs. Eh, labi, var izteikties ļoti īsi Pagājušās nedēļas laikā mūsu semināru laikā mums bija visaptverošas diskusijas. Es domāju, ka daudz bija pārsteigta, ka par spīti uh, kritiku, uh, par spīti kritikai par datu saglabāšanas direktīvu komisija, tāds kā salaustais, uh, kā sabojotais telefons, turpina uh, uzstāt uz to, ka šī direktīva ir ļoti vērtīga. Kaut arī nav nekādu pārliecinošu datu, kas liecina par to, ka šī direktīva tiešām ir nepieciešama. Es esmu pārliecināta par to, ka tad, ja jūs ievāksiet datus par katra iedzīvotāja māju, tam varbūt eh, jūs novērsīsiet kaut kāds noziegums, taču no tā nebūtu jēga. Pēdējo gadu laikā neesmu dzirdējis nevienu pašu pārliecināšu iemeslu, kāpēc šāda datu saglabāšana ir nepieciešama. Neesmu arī dzirdējusi komisijas reālo atbildi eh, par EDPS eh, e eh, kritiku Es gribētu dzirdēt kaut kādu nopietnāku atbildu uz to, Alvaro kungs, turpina priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisijai un man ir atšķirīgi viedokļi, tas nav nekāds noslēpums. Taču mēs varētu ķerties klāt debatēm par uh, direktīvas pārskatīšanu. Ir daži jautājumi, kas mani interesētu. Ņemot vērā to, ka es, zinām, mērā uzticos komisijai, komisija te pašā laikā apspriež datu saglabāšanu, Vai komisija mums varētu pastāstīt par vienu pārobežu gadījumu, neskaitot šo Eiropola gadījumu saistībā ar bērnu pornogrāfiju, vai tiešām ir tā, ka tas ir uzskatāms par nepieciešamu instrumentu, jo vismaz attiecībā uz Vāciju nav nekādu norāžu par to, ka būtu notikusi citāda izmeklēšana, ja mēs būtu saglabājuši datus. Var sakot, vai ir vismaz viens pierādījums, viens gadījums, kur pierādītos, ka šāds, šāda noteikuma ir nepieciešama. Un tad īrijas sūdzība pirmajā instancē par to, vai direktīva atbilst pamatiesībām. Vai komisijai bija iespējams izvērst neoficiāls eh, apspriedes ar pirmās instances tiesu? jo Ungārijas konstitucionālā tiesa secināja, ka šie noteikumi neatbilst pamatiesībām un būtu mazliet nērti, ja arī īrinu, īrijas pirmās instances tiesa nonāk pie tāda paša secinājuma. Es nevisai saprotu komisijas loģiku, ka tā grib turpināt pārkāpumu procedūru, labi apzinoties, ka direktīva tiks pārskatīta paraugieties uz iekšlietu un tieslietu ministriju nostāju Vācijā par šo jautājumu. Ja mēs runājam par eh, tiesību aktu īstenošanu, tātad te būtu jāparedz jauna eh, procedūra. Un pat ja nerunā par šo administratīvo slogu, vai tiešām ir, ir jāizmanto pārkāpuma procedūra. Es atvainojos, es atnācu mazliet vēlāk, un es nedzirdēju, vai komisija paredz eh, kombinēt datu saglabāšanu ar citiem instrumentiem un vēl, eh, lai, lai izvērstu šo pārskatīšanu. Un visbeidzot, Komisija atsakās izvērst šos, uh, izvērst um, š, diskusijas par šo direktīvu plenārsēdē. Man šķiet, ka 2005. gadā pēdējo reizi bija šādas diskusijas. Varbūt pirms jūs nākt klajā ar šo priekšlikumu būtu vērts uh, izskatīt to plenārsēdē. Varbūt tas būtu priekšlikums priekšsēdētāja konferencē. Un vai komisijai nešķiet, ka tas veids, kā komisija, eh, kā Grieķija ir īstenojusi datu saglabāšanu, liecina par to, ka šie dati ir saglabājami tikai Grieķijā. Vai tas atbilst direktīvai, vai vēl ar vienkomisiju uzskatāja, ka tas ir direktīvas pārkāpums, eh, jo īpaši attiecībā uz datu brīvo apriķi. Paldies par jūsu pacietību. Paldies, Alvaro kungs. But I suggest Jā, es atzīmēju, bet es gribētu lūgt, ja jūs man atsūtītu e, e-mailā rakstiski e, to priekšlikumu, ko jūs tikko izteicāt, e, lai mēs to varam operatīvi apspriest priekšsēdētāja konference. Valskungs, lūdzu. Paldies. Jā, mans jautājums ir īstenībā līdzīgs tam, ko Alvāro kungs jautāja, vai tiešām šķiet saprātīgi. Tādām valstīm kā Vācija pieņem šādus telekumdošanas aktus. Es jau nezinu, vai jūs eh, varat man tieši atbildēt, bet šīs trīs konstitucionālās tiesas un to spriedumi. Mm Uh, šeit ir zinām līdzība, varbūt mēs šeit varam vilkt kādas paralēlas un varbūt mums ir kāda pieredze par to, cik ilgs var būt datu saglabāšanas periods. Jo varbūt ir iespējams kāds pateikt, ka, teiksim, pēc trīs mēnešiem krimināla procesam vairs nebūtu jēgas. Varbūt tas ir kāds cits periods, vai jums ir kāda pieredze šajā jomā. Uh, Bet, ja nē, mums vajag paskaidrojums no citas puses. Tālāk ir kopkungs, es gribēju uzdot divus jautājumus. Pirmā ir saistīta ar attiecībām ar ASV un eh, to, uh, un tos izteikumus, kas nāk no ASV puses un izteikumus no mūsu puses. Es te nedomāju angļu valodu un tāds saprata, bet es domāju, ka vai izpratne par lietām, kā piemēram personas intereša aizsardzība, informācijas drošība, vai šie te pamatprincipi, par kuriem mēs runājam šeit, vai mums ir vienota izpratne. Mums arī pašiem jau īstenībā radās problēma runāt par šīm lietām. Faktiski es gribēju teikt, ka pastāv tāda zināma nesaprašanās par vienu vai otru jautājumu abās Atlantijas okeāna pusēs. Bet vai sarunās tomēr ir tāda pietiekama savietojamība uzskatos un attieksmē? Es tieši domāju par to, kāda ir šī nostāja. Jūs runājat par informācijas datu saglabāšanu. Protams, kā kolēģi runājuši par to, cik ilgi tad šādi dati būtu glabājami. Tas nav vienīgais kritērijs, bet kas mani interesē, ne tikai laiks, bet arī nosacījumi, balstoties uz kuriem, eh, kas attiecinām uz datu saglabāšanu, drošību, kas tiek nodrošināta informācijai, tas glabāšanas laikā, eh, kam tiek nodrošināta pieeja šai informācijai, tā tālāk tas ir tikpat svarīgi, varbūt pat svarīgāk nekā tas laika periods. Un es nezinu, vai jūs varat komentēt, un vai jums šķiet, ka pašreizēja priekšlikumi ir adekvāti lai eh, pilsoņus šādā veidā aizsargātu. Ābrecht kungs, jāpaldies. Eh, vispirms es eh, vēlējos norādīt, ka, ka šī datu saglabāšanas izvēlēšana ir kaut kas tāds, kam es pievērsu lielu uzmanību, lasīju ļoti rūpīgi un arī citi nonākuši pie līdzīga secinājuma, pie, proti pie tā, ka, nu, tur viss ir aizgājis šķērsām jo šeit ir piemērotas visātrākās likumdošanas procedūras, kāds ir iespējams, un es domāju, ka tā bija kļūda. Ja mēs padomājam par to, cik ļoti daudz naudas no tīri finanšu viedokļa ir jāizdala dažādu patkalpojumu sniedzējiem, lai viņi šo direktīvu varētu iztenot vir, virknē dalībvalstu Vācijā vien. Mēs runājam par 300 miljoniem eiro Eh, kas ir jāinvestē, lai to varētu izdarīt, lai varētu veikt eh, tikai sākotnējās investīcijas. Tad, ja paskatāmies, cik daudz naudas tajā tiek iegāsts, tad eh, liekas ļoti nepārliecinoši, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un tad šķiet, ka viss tas, kas ir ieviests, ir diezgan bezjēdzīgi, un tas faktiski nepalīdz efektīvai noziedznieku notveršanai un sodīšanai. Tā kā šeit ir jāraugās uz pilnīgi neproporcionālu datu saglabāšanas uh, formātu vai veidu, tad skaidri parādās tas, ka mums šeit trūkst proporcionālitātes uh, saistībā ar šiem pasākumiem. Un tad runājot e, par likumdošanas Eh, par tiesisko pamatu. Eh, pamatu virkne eh, konstitucionālo tiesu dalību valstīs ir norādījis šos pasākums vai pat pašu direktīvu, kas ir neatsavietojama ar šo valsts konstitūcijām. Un ir atsauc uz pamatiesību hārtu, Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām un uh, Eh, Strasbūras tiesas eh, precedentiem. Un šis jautājums ir parādījies atkal un atkal un atkal, un tāpēc komisijai beig beigās tak vajadzētu šis precedentiesības ņemt vērā un ņemt vērā tos lēmumus un pasākumus, kas šai sakarā ir veikti, jo komisijai tas ir jāsaskaņo viss Eiropas līmenī, jo pilsoņi Eiropā un telekomu klienti nevar gaidīt gadiem, līdz parādīsies e, tiesiskā skaidrība un Eiropas kopiena tiesa nāks klājā ar saviem skaidrojumiem. Viņiem ir jābūt šai tiesiskajai paļāvībai, lai varētu realizēt savas tiesības. Tāpēc manas, tie, manas jautājums ir sekojuši, kad mēs īsti varam sagaidīt tādu mm, priekšlikumu par e, visu šī pārskatīšanu, un mēs būsim aktīvi sadarboties ar jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām eh, biju pārsteigts dzirdēt, ka komisija vēl uzskata, ka status quo var tikt piemērots, ņemot vērā to, ka pārkāpuma procedūra turpinās saknākmā runātāju, kur tulk diemžēl neredz. Tagad šī kļūda ir novērsta, eh, bet ir eh, balsojums bijis parlamentā. No nu, ļoti daudzām valstīm ir nākuši signāli no konstitūcijas konstitucionālās tiesas, sabiedriskais viedoklis un tā tālāk. Taču ir bāžas par personiskās dzīves neaizskaramības eh, saglabāšanu, mm, par to, ka datu saglabāšana ir neproporcionāla, tā ir pārāk invazīva, tā ir periodi ir milzīgi gāri, tas maksā par tā kā tikai dārgi, dažas valsts grib vairāk, dažas mazāk un tā tālāk un tā tālāk. Tā un nevienmēr šie e, dati tiek izmantoti smagu noziegumu izmeklēšanā un tā tālāk. Tātad viss tas parāda, ka, nu, te ir nekavējoties kaut kas jādara. Un tāpēc mēs vēlamies e, redzēt priekšlikumu no komisijas par to, kā jūs gatavoties pārskatīt esošo direktīvu un atbildēt uz visām šīm bažām, par kurām jūs arī ļoti labi zināt. Bet tajā gadījumā tas ir ļoti nekonsekventi, Jūs turpinat formālo pārkāpumu procedūru, bet no otras puses ir jābūt kaut kādai atbildei, kas tiek demokrātiski paustas dažādās Eiropas valstīs. Latvārds kundze, lūdzu. Um, Paldies. Es neesmu pārsteigta Pirms sešiem gadiem mums jau bija situācija, kuru es rekomendēju akadēmiskiem semināriem. Direktīva dod tikai limitētu tiesisko paļāvību kompānijām un pilsoņiem, kas operē vairāk kā vienās dalībvalstī un kuru, dalību val, eh, kuru dati var tikt saglabāti vairākās dalībvalstīs. Tā tad limitēta tiesiskā paļāvība. Dalību valstīm ir saskaņā ar 51. privātuma direktīvas e, 51. E, pantēja e apakšpunktu liels iespējas dalību valstīm pieņemt savus datu saglabāšanas likums, bet faktiski tas ir piemērs, kā to nedarīt. Mums ir uh, līdzīgs uh, pētījums par bīstamu suņu li likumu. Un sākotnēji reakcijas problēma, jā, pastāv uh, problēma, ka ir lieli bīstami suņi. Kāds uh, no Lutvārds kundzes sarunu biedriem acīm redzot ir ministrs, viņi turpina apmainīties personiskām piezīmēm. bet es domāju, ka jūs varbūt strādājāt un izdarījāt spiedienu, lai tik pieņem šis likums. Bet faktiski Eiropas šis te datu aizsardzības likums ir ļoti līdzīgs bīstamo suņu likumam savā ziņā. Jo bija reakcija, politiska virzība eh, no eh, Eiropas, eh, Lielbritānijas prezidentūras puses Eh, protams, visu to sāsināja vēl arī bumbas sprādzieni Londonā. Tas viss tika pieņems ļoti ātri, tas netika adekvāti izpētīts. Un būtībā tā bija tāda vienošanās starp divām lielākajām grupām šajā parlamentā. kādā veidā tiesa lēma, ka 95. Eh, pants eh, par eh, vienoto tirgu ir tiesiskais pamats, ja tas ir attiecināts uz smagu noziegumu atklāšanu. Un tad ir direktīva, kas neregulē pieeju datiem vai to izmantošanu vai to apmaiņu kas principā operatoriem un pilsoņiem dod pilnīgu tiesisko nepaļāvību. Nu, tas ir viens liels haoss. Bet mēs, tie, e, komisija mūs šajā stāvoklī ir novedusi, bet mēs arī ceram, ka viņi mūs no tā izvedīs. Nezinām, kā es to izdarīt, būs interesanti to redzēt. Pastīsimies, kā beigsies e, lieta, kas tiek izstīta Eiropas kopienu tiesā, tas ir īrijas lieta, bet ir skaidrs, ka te kaut kas ir jādara Vismaz tas ir skaidrs visiem, lai mēs varētu izkļūt no stāvokļa, kādā esam šodien, uh, tur, kur mums vajadzētu jābūt. Un galu galā ne jau mums par to, kā klientiem būtu jāmaksā. Un noslēgumā, apmainoties viedokļiem, mēs dosim vārdu Privetkungam vēlreiz. Liels paldies! Man jāatzīst, ka es ļoti baidos no suņiem, un es uzskatītu šo likumu par ļoti sliktu, ja tas attiektos tikai uz lielajiem suņiem, jo es baidos pat no mazajiem suņiem. Bet katrā ziņā komisija uh, ar prieku uzzinās par visām kļūdām, kas šajā likumā vienā dalība valstī tika pieļautas, lai nepieļautu tādas kļūdas mūsu direktīvā par datu saglabāšanu. Nu, labi, mm, runāšu nopietnāk, mums vairs tikai piecas minūtes palikušas, mēģināšu reaģēt uz jūsu komentāriem. Jā, tā tiešām ir pēc ilgstošas sagatavošanas šī, strādājot pie šie ziņojuma, komisija nāca klājā ar secinājumu, protams, ka jūs varat minēt daudzas argumentus, kāpēc šis instruments nav vērtīgs, mēs to uzskatījām par vērtīgu. Uh, Argumenti, kurus mēs dzirdējām konferencē, bija diplomātiski, tur nebija tāda viennozīmīga vērtējuma, ka tas ir lieliski vai brīnišķīgi. Lūdzu, paturiet prātā, jūs tam, jums tas varētu likt, tie ir svarīgi vai nē, bet tās bija pirmās diskusijas šai uh, augstajā līmenī ar padomi, un mēs secinājām, ka pat labam uh, būtu kvalificētais vairākums pret jebkādiem grozījumiem šeit direktīvā. Mēs uzskatījām, ka ziņojums ir ņēmis vērā visus aspektus šajā ļoti sarežģītajā lietā. Nebūtu pareizi apgalvot, ka mēs esam e, uh, ka mēs esam ignorējušas ko komentārus no Eiropas datu aizsardzības uh, um, dienesta. Es labprāt atgriezīšos pie piemēriem, bet nu tagad nebūs um, tik daudz laika, jo strīksts man ir ar, ar pārtraukt, tad ja es pārsniedzu savu laiku. Man instruments būtu vērtīgs uh, tikai tad, ja šis, šīs lietas būtu saistīts ar pārobežu gadījumiem, bet mēs secinājām, ka šis instruments būtu izmantojams arī dalībvalstu iekšēnē, un tāpēc arī šeit harmonizācija būtu svarīga, bet nu, par to vēl nav viennozīmīgu secinājumu. Jebkura tiesa var kaut ko komentēt, pirms tā oficiāli saņem lietu savā rīcībā. Uh, taču es atklāt sakot neuzskatīju to par nopietnu gājienu. Un runājot par pārkāpumu procedūrām, kas turpinās, jā, es uh, saprotu jūsu domu gājienu. Ja kaut kas ir jāuzlabo pašreizējā tiesību aktā, tad Protams, likumdevējiem tas jāizdara pēc iespējas ātrāk, taču konkrēti šajā gadījumā mēs atkal negribam pieļaut kritiku, ka mēs esam vienkārši ātri kaut ko dabūjuši gatavu. Mēs gribam veikt attiecīgu analīzi, ietekmes ievērtē, novērtējumu, bet tas prasa zinām laiku. No otras puses, komisija neuzskata, ka tā varētu vienkārši atļauties pārtraukt eh, pārkāpumu procedūras attiecībā pret tām divām, trim dalībvalstīm, kas nav transponējuši šo direktīvu. Pirmkārt, tas uh, būtu negodīgi pret tām dalībvalstīm, kas uh, ar politiskiem centieniem ir panākušas direktīvas transponēšanu jau pirms vairākiem gadiem. Un otrkārt, ja jūs paraugāties uz pēdējo lapu šajā ziņojumā, tur ir pavisam skaidrs norādes uz to, uh, kādā virzienā mēs dodamies, un tad jūs varat transponēt pašreizējo direktīvu saprātīgā, inteliģentā veidā. kas uh, tad ļauj jums uh, to arī īstenot tad, kad direktīva būs pārstrādāta mm, tāpēc nebūtu godīgi vienkārši atlaist grēkus tām dalībvalstīm, kas nav transponējušas šo direktīvu, bet konkrēti Vācijas gadījumā konstitucionālā tiesa savā spriedumā pavisam skaidri pateica, ka pirmkārt tā ne kritizē šo direktīvu un otrkārt eh, tā atklāja, ka direktīva ir transponējama saskaņā ar Vācijas likumiem. Bet eh, mēs, protams, šo gadījumu pētīsim, jo te ir jādomā, kāds ir iekšēji, kāda ir iekšēji noteikumi dalībvalstī proporcionalitātes un nepieciešamības principu gaismā. Mēs bez šaubām ņemsim vērā šos eh, konstitucionālo tiesu spriedumus, cik tālu tie attiecas uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tie nevienmēr uz tiem attiecas. Un runājot par konsultēšanos, šis ir vienīgais gadījums, kad uh, Eh, kad mēs konsultējāmies ar eh, Eiropas Savienības tiesu, un tā atzina, ka 95. pāns var būt juridiskais pamats, un kā, kā gan mēs varētu būt pretējos ieskatos. Bet, nu, es zinu, ka man vairs laika nav daudz. Mēs intensīvi strādājam pie šī jautājuma. Es vēl nevaru, es vēl nevaru jums pateikt konkrētos datumus. Tas prasīs vairākus mēnešus, bet konkrēti datumus jums nevar minēt. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies, Prevekungs. Tas arī būtu viss. Domāju, ka šis pārskats par pašreizējo situāciju mm, mums ir bijis vērtīgs. Un Lībes sanāksme turpināsies rīt 9 no rīta. Paldies!